Ja, liebe Kolleginnen un Kollegen. Kolēģi, kolēģis, lūdzu ieņemiet savas vietas, lai mēs varam sākt sēdi. Mūsu darba kārtība ir visai blīva un piepildīta. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Rosi kunga ziņojums pasākumi eh, cīņai pret augu kaitēkļiem, tad To es ierosinu izskatīt pirms 13. punkta. Tad pirms maksas, kas maksājama Eiropas zāļu aģentūrē par farm farmakoviģilances darbību. Tad vispirms Rosi ziņojums 14. un tad 13. Iebildumu nav, tā tad darba kārtība ir apstiprināta. Un tagad otrais punkts. Uh, visas valodas Eh, šodien ir pieejamas izņemot igauņu un maltiešu valodas. Un tad jāsaka, mums parlamentā pašlaik ir nedēļa, kas ir veltīta sirdī, saucas Mind Your Heart, un šovakar eh, no pulksten septiņiem līdz pulksten astoņiem ir pasākums, kas tam veltīts. Komisārs Borgs būs klāt un arī Lietuvas veselības ministrs Bertolīni kungs no Pasaules veselības organizācijas arī dzan. Tātad tas viss sāksies pulksten septiņos. Un to organizē Tautas partijas grupa Lindas uh, Evanas un Pananovas kundas vadībā. Un kur tas notiek? Tepat? Nu, mēs precizēsim, kur Eh, tas viss notiks, bet tas ir jau brošūrā aprakstīts. Tad vēl mums ir apmeklētāji šodien no apvienotās karalistes. 20 cilvēki man teica, bet kur viņi ir? No enerģētikas un klimata pārmaiņu departamenta apvienotajā karalistē. Tad 4.30 vēlākais viņi mums pievienosies. Tad par trilogiem kas pašlaik notiek otrais trialogs par uh, eh, Beļiekundzes ziņojumu notiks uh, pavisam drīz, tad uh, vīdes ietekmes novērtējuma procedūra, Salonikunga ziņojums, 5. novembrī pirmais trialogs un uh, motortransporta līdzekļu trokšņa līmenis Uzska kunga ziņojums arī 5. novembrī. Tad 5. novembrī visi trīs trialogi un kolēģi, kas šeit ir prezīdijā, eh, daudz eh, darīs šajās nākamajās dienās. Tad rītdiena vēl notiks tikšanās par um, transporta līdzekļiem. Uh, Eh, tikšanās ar padomes eh, prezidentūru, eh, CO2 izmeši un klīniskie izmēģinājumi, kam ir veltīts Glenisas Vilmotas ziņojums 6. novembrī ir otrais trialogs un 13. novembrī trešais trialogs par F gāzēm. 4. novembrī sākot ar pulksten septiņiem līdz pulkstens astoņiem. Tad jūs redzat, ka programma ir ļoti pieblīvēta. Un uh, tuvākajās nedēļās un mēnešos darba būs vēl vairāk. Tad trešais punkts. Protokolu apstiprināšana 29. 30. mais iebildumu nebija, līdz ar to šis protokols ir apstiprināts un pievērsīsimies uzreiz ceturtajam darba kārtības punktam - viedokļu apmaiņa ar Eiropas zāļu aģentūras izpildirektoru Gvido Rāzī. Eh, Eiropas zāļu aģentūra vienmēr mūs informē par jaunumiem, mums ir ļoti labi kontakti, un Dagmārota Bērente, mūsu kontaktpersona, arī ļoti enerģiski darbojas šajā lauciņā tā kā mēs visu laiku esam lietas kursā. Šajā likumdošanas periodā uh, mēs nodarbojāmies ar kliniskajiem izmēģinājumiem, tad uh, medicīnas ierīces. Uh, mans ziņojums, tas bija ļoti sarežģīts darbs un diezgan pretrunīgs. Un tad ir arī 13. darba kārtības punkts, ko es šodien pieminēju, Eiropas zāļu aģentūras iekasējamās maksas. Um, nesen bija uh, tāds nevisai uh, patīkams procedūras, proti budžeta izpildes procedūra, un es domāju, ka mums vajadzētu vairāk runāt vienam ar otru, nekā vienam par otru. Nesen Mēs eh, ciemojāmies Londonā šī gada pirmajā pusē. Eh, kolēģi Rota Bērente un sekretariāts eh, sagatavoja šo pasākumu Londonā, kas ļāva mums iegūt lielisku priekšstatu par zāļu aģentūras darbību. Es pats šajā izbraukumā piedalījos Un nu, par to mēs arī šodien varam runāt. Bet pirms sāksim diskusijas, došu vārdu Gvidam Razi. Lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies priekšsādātāji, godātie komitejas locekļi, liels paldies jums par iespēju šodien runāt ar jums par mūsu darbu. Tikko priekšsādājs pieminēja komitejas delegācijas vizīti uz mūsu aģentūru šī gada februārī. Mēs ļoti augstu vērtējām to laiku, ko jūs pavadījāt pie mums. Mēs ceram, ka arī jums tas bija noderīgi. Šodien, uh, turpinot šajā sanāksmē uzsākto, es gribētu pastāstīt par aģentūras pārstruktūrēšanu, par to, kāpēc tā notiek un kā Jaunā aģentūras struktūra ļaus mums labāk stāties pretī izaicinājumiem un risināt arī bažas, kas varētu būt arī jums. Mēs vēlamies uzlabot savu darbu cilvēku un dzīvnieku veselības jomā. Pirmkārt, mēs koncentrējamies uz darba efektivitāti. Es domāju, jūs visi sagaidāt, ka zāļu aģentūra kļūst efektīvāka. Šī aģentūra darbojas starptautiskajā līmenī un arī Eiropas Savienības līmenī, un, protams, jāņem vērā ierobežojumi, kas pašlaik pastāv, un jāpaveic tāds pats darba apjoms ar uh, mazāku līdzekļu apjomu. Mums ir jāveic šī ietaupījumi, un tāpēc mēs vēlamies palielināt efektivitāti. Bet tas ir nepieciešams arī tāpēc, ka zāļu aģentūras darba apjoms pieaug. Mums ir arvien jauni uzdevumi, kas iet tālāk par farmakoviģilanci un tās īstenošanu. Un farmakovigilance pati par sevi jau ir pietiekoši uh, darbietilpīga. Mums jāuzrauga piegādas ķēde, kas ir pietiekoši gara, Mums jāuzrauga ražošanas kļūmes. Runa nav tikai par Eiropas Savienības ražotājiem, bet arī un jo vairāk par tiem, kas ražo ārpus Eiropas Savienības. Galvenās problēmas ir saistītas ar jaunajiem produktiem, bet arī ar vecajiem, labi pazīstamajiem produktiem. Piegādes ķēdes attīstība ļauj mums pārdomāt tās sekas, kas rodas mūsu kapacitātei. Nepieciešams ražot un izplatīt uh, zāles gan Eiropas Savienībā, gan visur pasaulē. Un uh, zāļu aģentūra jau tagad strādā ļoti ciešā kontaktā ar uh, zāļu aģentūrām vairākās valstīs. Uh, lai uzlabotu savu kapacitāti un eh, spētu pāraudzīt šo jauno piegādes ķēdi. Ja mēs eh, vēlamies turpināt darbu šādā plašā eh, aptvērumā, tad mums ir jāpiedāvā apmācības kursi, mums jāuzlabo koordinācija un jāuzlabo sadarbība ar visām Eiropas eh, Savienības struktūrām. Mums ir inspekciju nodaļa, farmakoviģilances nodaļa strādā aģentūras sastāvā. Un pašlaik eh, aptuveni 60 darba procesi tiek pārskatīti. Mēs eh, cenšamies atbrīvot cilvēku resursus un arī naudas resursus Jau tagad mēs izjūtam pirmos pozitīvos rezultātus. Divas nodaļas tika izveidotas, kas atbalsta mūsu septiņas komitejas un ļauj komiteju darbu saskaņot visā produktu dzīves cikla garumā. Tas palīdz mums uzlabot atzinumu kvalitāti, kuru sagatavo eh, komitejas, un mēs varam tādajādi piedāvāt vislabākos pieejamos pierādījumus. Mūsu reorganizācija balstās arī uz mūsu attiecībām ar ieinteresētajām pusēm un mūsu partneriem. Viņu vajadzības mums ir svarīgas, un daudzi procesi, kurus mēs pašlaik pārorganizējam, iesaista uh, tiešā veidā mūsu partnerus, eh, ekspertus, rūpniecības pārstāvjus. Zāļu aģentūra kļūst eh, par eh, centrālo datu aprītas punktu. Mūsu datubāzes tagad nosēc aptuveni 20 gadus. Mēs izveidojām mūsu datubāzes, lai izpildītu atšķirīgus mērķus, un datu bāzes ir tapušās dažādā laikā. Tagad ir svarīgi nodrošināt ātru piekļuvi datiem. 3000 eksperti, ekspertu un delegātu lieto mūsu datu bāzes, lai sagatavotu atzinumus un pieņemtu lēmumus. Un mūsu uh, partneriem ļoti uh, svarīgi būtu piekļūt jaunajām funkcijām farmakoviģilānces, bet arī citās jomās. Nepieciešams ne tikai uzlabot piekļuvi, bet arī mazināt to prasību slogu, kas gulstās uz operatoriem ikdienā. Protams, tas ir liels izaicinājums. Un mēs daudz esam ieguldījuši, lai mainītu datu arhitektūru protams, tai pašā laikā saglabājot eh, pēctecību datu bāzu darbībā. Gandrīz 20 datu bāzes mums ir, un pašlaik mēs visus datus sašķīrojam ap četriem pilāriem. Tas būs visplašākais datu avots visā pasaulē medicīnas un zāļu jomā. To varēs izmantot jebkurš, protams, piemērotā līmenī. IT pārvaldība arī tika mainīta. Un mēs cenšamies pēc iespējas labāk integrēt sadarbības tīklu. Ir daudzas dažādas sistēmas, kas ir Eh, jāsasaista kopā, lai integrētu visus datus. Datu um, šķirošana tad pirmajā posmā tiks pabeigta šī gada beigās. Runa būs par uh, pirmo un svarīgāko pilāru, proti par aktīvajām vielām. Un 2014. gadā otrajā pusē būs pieejami citi datu bloki. Mēs esam ieplānojuši jaunu nodaļu darbam ar partneriem un interesētajām pusēm, lai varētu integrēt uh, datus iekšēji un ārēji un labāk pārvaldītu šos datus. Drošība ir viena no mūsu vislielākajām prioritātēm. Bet, protams, mēs saprotam, ka ļoti svarīgi um, nodrošināt arī piekļuvi zālēm. Zāles ir nepieciešamas pacientiem. Un mums jādara viss, lai uzlabotu sabiedrības veselību. Tāpēc mēs, protams, vēlamies veicināt inovācijas, lai uh, uh, piedāvātu vajadzīgas zāles pacientiem. Protams, šis process ir ļoti sarežģīts. Pašlaik tiek uh, mainīti modeļi, Eh, runa ir par, piemēram, tās augtajā personalizētajām zālēm. Un nepieciešams eh, ievākt eh, lielu daudzumu zinātnisko pierādījumu par zāļu drošību, par zāļu efektivitāti. Protams, mums ir jārēģē arī uz mainīgo vidi tirgū. Un mēs meklējam tāpēc jaunus modeļus, lai izvērtētu uh, zāļu risku un um, piedāvāto labumu. Protams, uh, neapdraudot drošību. Es domāju, ka tas būs iespējams tikai tad, ja mēs iesaistīsim visas interesētās puses - pacientus, um, akadēmiskās aprindas, uh, sponsorus, rūpniecību, pilnīgi visus. Un mums ir jādara viss, lai iegūtu pēc iespējas labākas ekspertu zināšanas, izvairoties, protams, no interešu konfliktiem. Tas nozīmē, ka vajadzīga arī konkurence starp ekspertiem. Tāpēc mēs izveidojām eh, pētniecības un attīstības nodaļu. Nosaukums jau visu izsaka. Šī nodaļa piedāvā eh, zinātniskos pierādījumus un arī atbalstu um, eh, MBU um, pētniekiem un visiem, uh, kam trūkst vēl uh, zināšanu par uh, regulatīvo satvaru. Mēs varam piedāvāt arī kopējo zinātnisko, kopējas zinātniskās konsultācijas, Un es domāju, tas ir tas svarīgākais strādājot pie vienas pieturas aģentūras paplašinātajā Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies piedāvāt labākas zāles gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Un tieši šim mērķim ir pakļauti visi bloki, no nu, kuriem sastāv tagad mūsu pārstruktūrēšanā. Netērēšu tagad uh, jūsu laiku. Uh, bet esmu gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem. Noslēgumā vēlos pateikties komitejas locekļiem par jūsu uzticību zāļu aģentūrai un zāļu tīklam. Neatkarīgi uh, no uh, atzinumu rezultātiem. Mēs uh, jūtam jūsu atbalstu un jūsu uzticību. Šodien laikam ir tā pēdējā reize, kad man ir iespēja personīgi jums pateikties, uh, un jo īpaši Dagmare Berentai vēl šī sasaukuma laikā. Viņa bija mūsu kontaktpersona bet viņam bija ir daudz vairāk. Jo eh, viņa piedāvāja mums eh, savus padomus un kritiku, norādīja uz problēmām un reāli ir palīdzējusi zāļu aģentūrai un eh, līdz ar to arī sabiedrības veselību ir uzlabojusi. Liels paldies, Dagmāra! Paldies arī komitejas sekretariātam! par uh, informācijas apmaiņas nodrošināšanu un paldies Matijasam Grotem un visiem komitejas locekļiem par atbalstu un uzticību. Paldies! Vielen Dank. Paldies, Gita Rāsī, par pateicības vārdiem un par prezentāciju. Mums vēl ir divi runātāji no valdes, menedžmenta valdes, Giuseppe Estiko un Džo Lemenkungs, abi profesori, profesori lūdzu dod vārdu jums. Like Pirmkārt, gribētu pateikties Gido Razī un visiem Eiropas parlamenta deputātiem jo neraugoties uz krūtībām, kādās mēs atrodamies ekonomiskās krīzes dēļ, zāļu aģentūras um, vadība norit veiksmīgi, jo arī jūs zināt, ka šī sadarbība starp dažādām komitejām, tāpēc, ka pagātnē uh, pa, katra komiteja strādāja pati par sevi, un šobrīd tomēr pastāv koordinācija un sinerģija starp dažādām komitejām, kas nodrošina labus rezultātus. Bet vēlos pateikties arī e, Francoāze, tu esi zāļu likumdošanas e, māte. Un Gribu pateikties zāļu aģentūras eh, valdei, jo viņi pieņēma manu priekšlikumu citiem vārtiem mainīt vadlīnijas Alzheimera slimībai, jo līdz šim klīniskie pārbaudas Alzheimeram. Un tā ir ļoti nozīmīga problēma Eiropas parlamentam. So Līdz šim mēs esam iztērējuši desmit gadus un krietnus līdzekļus, un nav nekādu jaunu zāļu, jo vadlīnijas bija kļūdainas. Nevar pieprasīt pagriezt atpakaļ Alzheimer simptomātiku, kad miljardiem nervu šūniņu jau ir e, mīrošas. Tāpēc es pie, aicināju pieņemt uzsākt klīniskās pārbaudas e, Alzheimer sākuma etapos. Tā tad, citiem vārdiem sakot, ar nelieliem kognitīviem trūkumiem. Un citiem vārdiem veidot eh, ātro celiņu, jo savādāk mēs nekad līdz galam netiksim. Un pastāv vajadzība pēc jaunām terapijām. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīga procedūra So another thing I would like. Lai varētu nodrošināt šo zāļu administrēšanu. Tāpēc es gribu pateikties un ja, visdrīzāk novēlēt veiksmi nākošajam sasaukumam, jo visticamāk es tā ja nestrādāšu. Bet gribu aicināt apzināties advancēto terapiju lielo nozīmi, jo līdz šim uh, ir tā, ka milzīgie ieguldītie līdzekļi ir devuši visai neliels rezultāts. Un mums ir jādomā par likumdošanu, kurā kompetenti cilvēki var turpināt strādāt. Es, eh, es esmu pateicīgs šai komitejai, es esmu gandarīts, ka redzu tik daudz atbalsta un gribu vēlreiz pateikties visiem, pateikties priekšsēdētājiem. Paldies par jaukiem vārdiem, Lemankungs. The... Paldies par iespēju teikt dažus vārdus par mūsu sadarbību starp uh, valdi un personāla zāļu aģe, aģentūrā. Vido Rāzī jau pieminēja EMA iekšējo reorganizāciju, kas ir svarīgs punkts. Otrais svarīgais punkts ir interešu konflikts. Un domāju, ka mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi interešu konfliktu sakārtošanai, bet tagad dažos vārdos izteikšu kritisks piezīmes. Nāk no akadēmiskās vidas un uzlūkojot interešu konfliktu. Pastāv otrā līmeņa risks, ja iestāde vai organizācija saņem citu finansējumu. Manuprāt, šis, šī definīcija ir ļoti neskaidra. Nākot no akadēmiskās vidas. Un es nezinu, vai šeit ir domāta tā universitāte, fakultāte vai farmācijas institūts. Un ja tā būtu, tad būtu neiespējami kādam no akadēmiskās vidas strādāt zāļu aģentūrā. Ja e, fakultāte vai kolēģis saņem grantu, e, tad pastāv otrā riska, riska līmenis. Mēs esam atbildīgi par sevi un nevis par visu institūciju. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs punkts, kurš ir jāņem vērā un jāpaskaidro. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka atbalstu interešu konfliktu, bet šis punkts ir jāizvērtē no jauna, manuprāt. Otrais punkts, kas bija, uh, ir valdē apspriestais uh, regulējums un zāļu regulatīvais tīklojums. Mums ir jāmeklē skaidri definējumi ar atbildībām, bet valde norāda to, ka jāiekļauj direktora padomes atbildība par. Um, I do not want to touch maksu regulējumu. Es eh, negribu eh, uzsvērt padomus vai parlamentu atbildību, bet mums ir jāapzinās, kā mēs varam dažādās atbildības izsvērt, lai varētu risināt maksājumu regulējumu jautājumu starp dažādām institūcijām un nacionālajām kompetentajām iestādēm. Paldies! Paldies, Lemerkungs! Sāksim diskusiju. Pirmais mūsu kontaktpersona. Un tad pārējie runātāji, kā arī Margareta Augen un Suzas kungs. Vai es esmu aizmirsis kādu pieminēt? Janeks Kultākis kundze, Dagmāra Eiropētu, lūdzu. To refer to, to... Paldies. Oh, priekšsēdētāji un zinu, ka Francās Graustētā un Alda Sūsa daudz izteikties, tāpēc man nebūs jārunā par visu, tāpēc ļoti labi, ka jūs uzskaitījāt visus šos vārdus. Vispirms gribu pateikties Gido Rāzī, ne tikai par sirsnīgajiem vārdiem, bet arī prezentāciju šeit. Man ir jānorāda, ka augsti vērtēju to, kā jūs esat pakāpeniski mainījis ēmā darbību. Mēs varam lapoties ar šo aģentūru, tā ir viena no vislabākajām darbīgajām aģentūrām Eiropā un iespējams, ka visā pasaulē tomēr ir vajadzīgs zināms pārmaiņas. Un domāju, ka jūs esat vienmēr mēģinājis kā to labāk pateikt ar eh, kritikas simpātiskas, tā nē, to, to sauc par konstruktīvu kritiku. Paldies, ka pateicāt un priekšā pareizo vārdu. Un pagātnē, varbūt eh, mēs neesam bijuši vienmēr tik konstruktīvi. Jūsu pārstruktūrēšanās darbs ir bijis vienmēr vajadzīgs, un tā ir laba zīme ikvienam, lai zemāka budžeta laikos meklētu iespējas efektīvi rīkoties. Un es atgriezīšos pēc brīža pie šī jautājuma, lai gan varbūt man ir domstarpības ar dažiem, turklāt Eiropas parlamenta pārstāvjiem un nevis Nacionālo uh, padomu pārstāvjiem. Domāju, ka aģentūra ir guvis savu ieteikumu pasaulē un ir ļoti rūpīgi jāseko resursiem un to tērēšanai. Ja dalībvalstis darītu to pašu šajā nozarē, tad mēs varētu būt e, gandarīti runājot par maksājumiem. Daži komentāri par EMA darbību kopumā. Es zinu, ka ir nepieciešams pārcelties uz ēku ar pietiekamu darba spēju. Es zinu, ka ema darbība ir saistīta ar datu bāzi tās rīcībā un uzlūkojot datorizētas datu bāzes un interneta schēmas darbību pagātnē EMA ne, nevarēja tikt uh, noscitāta par piemēru, un man nav skaidrs, kas ar atvēlētiem līdzekļiem ir, eh, bija noticis pagātnē, bet eh, runājot par EMA, gan klīnisko mēģinājumu, gan farmako uzraudzības ziņā ir ļoti nozīmīgs. Tāpat arī par klīniskajiem izmēģinājumiem, iespējams, Kalda Sūsa par to runās vairāk. Bet tā ir situācija, kurā ārstiem, pacientiem visiem ir e, vislielākā interese nodrošināt darbīgu datu bāzi, runājot par farmako uzraudzību. Kolēģis nevar būt klāt. Transporta problēma dēļ, kurš bija gatavs izteikties par šo jautājumu, bet mums varētu būt jārunā par farmako uzraudzības signāliem un to ieteikumu uz vecākiem produktiem, kas ilgāku laiku ir tirgu. Varbūt jūs gribētu komentēt šo jautājumu Un personisks komentārs no manas puses. ir labi norādīt vienmēr, ka zāles ir, lai palīdzētu un ārstātu, un nepastāv simtprocentīgu drošu zāļu, tieši tāpat kā nepastāv simtprocentīgi drošas ķīmijas. Visam ir blakus parādības, un ja mēs eh, tagad radām kaut ko it kā simtprocentīgi droši, tad nevar būt pārliecības, ka pēc desmit gadiem blakus parādības netiek konstatētas. Arī ļoti labi, ka jūs runājāt par inovācijām no vienas puses un medicīniskajām vajadzībām no otras, jo nevienmēr tās ir vienas medaļas divas puses, dažkārt medicīniskās un farmaku un, un inovācijas vajadzības ir ļoti atšķirīgas. Un visbeidzot, par nodevu jautājumu. Un es saprotu, ka valde grib izteikties valdēji ir jārēķinas ar budžetu, kāds tas ir, un likumdošanu, kā tas ir, un Tāpēc atbildi ir ļoti vienkārši. Jums šeit nekas nav sakāms. Jums ir jāizmanto tas, ko jums dod. Bet ņemot vērā šo situāciju, mēs varētu uzdot jautājumu, vai medicīnas regulējošais tīklojums un aģentūra tīklojums pievienotā vērtība. Tā var būt par pievienoto vērtību, ja ik viens īsteno savu atbildību. Ja nacionālās aģentūras tikai izmanto Eiropas aģentūru tad, kad tas ir piemērots, un nacionālas autorizācijas procedūras gadījumos tā, e, tie neuzņemas atbildību, tad es domāju, ka nacionālajām aģentūrām jāizdara secinājumi. Jautājums ir par to, vai tās izpilda savu darbu. Un, ja atbilde visos gadījumos, kad ir jauna autorizācijas procedūra vai farmaku uzraudzības procedūra, un ja ir referents no dalībvalsts, kad šis referents izturs ļoti nopietni pret savu darbu un sniedz vislabāko kvalitāti lietojumā formā, tad cepuri nost. Jā, savukārt, reālais darbs ir jādara EMA sekretariātam, tad rodas plājīsā. Un, ja šajā gadījumā dalībvalsts uzskata, tā var pārfinansēt nacionālās budžeta līnijas caur sētas durvīm, tad man ir jāsaka nē. Es nevaru pieņemt un gribu, lai kolēģi to saprot, un arī jūs, lai to saprotat, ka no vienas puses Eiropas budžets samazina EMA līdzekļus tāpat kā citām aģentūrām, tā izskaitā personālam 5% līmenī, kā tas bija obligāti pāriem personālam Eiropas Savienībā. Un no otras puses vēlas, lai dalībvalstis iekasētu caur uh, eh, nodavām un uh, Eh, referentu eh, maksām līdzekļus no Eiropas budžeta. Baidos, ka tās nevar tādā veidā darboties. Eh, dalībvalstī ir jāfinansē sava nacionāla aģentūra, un ja to tā nespēj darīt, tad kaut kas nav kārtībā. Nevar paļauties uz uh, referentāmatiem, lai nosaktu šo plaisu. Turklāt Iespējams, ka šīs aģentūras ļoti atbalsta dažās eh, valstīs, dažās mazākās, dažās lielākās, iespējams, tā skaitā arī manējā, un ja mēs runājam par nacionālās autorizācijas kvalitāti, E, par naudu runājam pirms atbildības, tad kaut kas nav kārtībā. Gribu pilnīgi skaidri norādīt, ka Nacionālās aģentūras saņems līdzekļus tikai par paveikto darbu. Un es to saku jau šeit un tagad, ka nodevu maksājumā mēs skaidri un maksājuma regulā mēs skaidri norādām, ka referentiem ir pilnīgi precīzi jānorāda viņu paveiktais darbs Ja to nevar izdarīt, tad sakts tiek jau nepareizi, jo Emma maksā pakalpojumu sniedzējiem, kas šajā gadījumā ir Nacionālā aģentūra. Mums ir jāizturas ļoti rūpīgi, lai mēs neradītu šeit plaisu nepareizu konkurenci starp EMA un nacionālajām uzraudzības iestādēm. Un es ļoti rūpīgi sekošu maksājumu regulai un uzklausīšu signālus no eh, Nīderlandes, eh, Vācijas un citām dalībvalstīm. Paldies, Korķies kundze un tad Augens kundze. Okay. Paldies priekšsēdētājiem. Ļoti patīkami tikt vērts uz draugus, ar kuriem esam sadarbojušies pagātnē. Nesmu eksperte kā citi kolēģi, taču nobažīsies par vienu jautājumu. Parlamentā vienmēr esmu bažīsies par to, cik tālu mūsu sagatavotā likumdošana iespējama piemērot pareizi, un Ema ir atbildīga par šo piemērošanu. Mans jautājums ir par farmaku uzraudzību runājot. Kā darbojas komisija un kādas ir viss sarežģītākās problēmas, lai šo likumdošanu varētu piemērot. Margarita Augen. Paldies, Margarita Augen. Liels paldies! Paldies uh, Gvido Marāzī par ierašanos, paldies par prezentāciju. Man ir divi komentāri. Uh, vispirms par to, ko teica Lemera kungs. Profesors Lemers runāja par interešu konfliktu. Es domāju, ka mums tiešām jādara pilnīgi viss, lai izvairītos no interešu konfliktiem, jo runa ir par milzīgu naudu. Un mēs esam redzējuši, kādi ir rezultāti, kad cilvēki ir iesaistīti uh, šajās darīšanās. Uh, Vai mēs vēlamies, lai mums uzticētos, lai pilsoņi uzticētos aģentūrai, tad jāpanāk, lai visi lēmumi par zālēm tiktu pieņemti bez jebkādiem interešu konfliktiem. Tas ir objektīvs kritērijs. Mēs to skaidri pieprasām lūgumrakstu komitejā, kur es strādāju. Mēs jau vairāk kārt runājām par jauniem regulējumiem, kas skar citu starpā arī zāļu aģentūru. Uh, piemēram, par labo pārvaldību, un arī tur vienmēr tiek runāts par interešu konfliktu. Dānijā, manā valstī, ir daži ļoti slikti piemēri. Grieķija, piemēram, vispār nepārdot ģenēriskas zāles. Kāpēc? Es domāju, jūs varat iedomāties. Un Grieķija pašlaik ir daudz cietusi um, ekonomikas ziņā. Uh, korupcija zeļ, Bet es domāju, ka mums tiešām e, jāpanāk, lai cilvēki, kam ir naudas intereses, netiktu iesaistīti e, jautājuma izlemšanā. Un tāpēc jau te tiek runāts par maksām un tā tālāk. Es vēlreiz uzsvēršu, mums jārīkojas ļoti rūpīgi. Un mums, protams, ir iespējams atrast ekspertus, kas nestrādā e, nozerē, kas nav tieši iesaistīti nozares darbā. Un tad par caurskatāmību. Dānijas prese e, jau zina, ka jūs šodien esat klāt, un viņi man jau zvanījuši un gribēja zināt, kas ir jauns, e, kā jūs īstenojat jaunos noteikumus pēc ombuda e, gadījuma Tad, kad bija lūguma raksts ombudam, tātad panākt labāku caurskatāmību pacientu labā, nevis rūpniecības labā. Un ombuds uh, izskatīja šo lūgumu rakstu, un arī jūs tam pievērsāties. Esam ļoti uh, pateicīgi, bet tad viss kaut kā apstājās bet ombuda atzinums un, un viss būtībā tika nobīdīts malā eh, tiesas procesā. Piekļuve dokumentiem tika liekta un tā tālāk. Un es gribētu tāpēc zināt, cik ilgu laiku vēl mums nāksies atlikt jūsu uh, jaunie principi, proti, uh, kā pacientu intereses ir pārāki par rūpniecības interesēm. Mums taču ir jau būtībā visi vajadzīgi instrumenti, licencēšana un viss, bet kāpēc nevar panākt pilnīgu caurskatāmību? Es ļoti ceru, ka jūs varētu um, pastāstīt jau šodien par panākto progresu un par to, uh, kas notiks tuvākajā laikā. Būtu jauki zināt, ka varbūt pēc pāris gadiem būs jau konkrēts uh, rezultāts. Mēs tagad parlamentā balsojām par klīnisko izmēģinājumu uh, direktīvu, par uh, diagnostiskajām ierīcēm, par medicīnas ierīcēm. Uh, Un tad, ja mēs varētu te panākt caurskatāmību, tas būtu milzīgs progress, lai atjaunotu publikas uzticību. Paldies! Augen, Alda Susana, nākams vas kostet. Paldies, lūdzu, nākamie kolēģi, Suskundze. Obrigada, prezidents. Eh, gostava de agradecer também. Liels paldies! Pirmam kārtam arī es gribētu pateikties zāļu aģentūras eh, izpildirektoram Rāzi kungam, paldies par prezentāciju. Jūs pastāstījāt mums par zāļu aģentūras pārstruktūrēšanu. Un es gribētu teikt, ka GOE NGL grupas vārdā var jau teikt, mēs vienmēr bijām par 5% samazinājumu administratīvajās izmaksās Mēs uzskatījām, ka šis samazinājums jāpiemēro pilnīgi visur. Un mums bija arī ambiciozāks priekšlikums budžetam. Tas ietekmētu 2014. gada budžetu un daudzgadu finanšu schēmu, ja mēs to būtu izdabūjuši cauri. bet es neesmu atbildīga par eh, finansējuma samazinājumiem aģentūrai. Portugālē eh, mums ir sakām vārds, nevar eh, pagatavot omlēti nesasītot olas. Un es gribētu jums jautāt, uh, Kā jūs uh, šo 5% samazinājumu īstenosiet? Jā, jūs runājat par resursu uh, optimālāku izmantošanu. Tas jau ir labi, bet kaut kā ir jāsamazina arī esošie izdevumi. Nākamais jautājums par datu bāzēm. Jūs teicāt uh, par to, ka strādājāt pie uzlabotās piekļuves, par datu bāzu salikšanu kopā. Tas ir ļoti svarīgi un mēs visi apzināmies, cik svarīgas ir datu bāzes. Tās ir ļoti svarīgas pacientiem, pētniekiem, veselības eh, nozares darbiniekiem. Un uzlabojumi, kas padarīs datu bāzes vieglāk pieejamākas, tas ir ļoti labs solis uz priekšu. Es gribētu eh, jautāt, tātad, eh, kur notiks reālie samazinājumi un vai tas ietekmēs tiešā veidā datubāzes. Tāpat gribētu jautāt, kā ir ar caurskatāmību, ko tikko jautāja Aukenes kundze. Pētniecības caurskatāmība, rezultātu caurskatāmība, kā jūs to nodrošināsiet? netērēšu komitejas eh, darba laiku. Tad tiešām gribētu dzirdēt jūsu atbildes uz diviem jautājumiem, ko tikko uzdevu. Pēdējos mēnešos mēs strādājām pie trīs ļoti svarīgiem dosjē. Un tie noteikti ietekmēs arī uh, jūsu darbu nākotnē. Tad runa bija par in vitro diagnostiku, medicīniskajām ierīcēm un kliniskajiem izmēģinājumiem. Šie trīs dosjē ir izšķiroši svarīgi pacientu drošībai un arī uh, tam, lai iegūtu labus, solīdus datus diagnozēm un zāļu izstrādēji. Jāsaka, es pati neesmu apmierināta ar grozījumiem, kas tika pieņemti plenāru sēdē atzinumā par medicīnas ierīcēm, kas attiecās uz klīniskajiem izmēģinājumiem. At vēl notiek trialogi šonadēļ, bet uzskatu, ka mums uzdevā, izdevās uzlabot komisijas priekšlikumu kaut gan, protams, arī tajā joprojām ir daži trūkumi. Piemēram, nav vēl skaidrs, kā tiks piešķirtas atļaujas kliniskajiem izmēģinājumiem un vai notiks uh, dziļākas pārbaudes nekā vienkārši tā, tāda pārskatīšana no ētikas komitejas puses tad atkārtošu savus divus konkrētos jautājumus. Pirmkārt, attiecībā uz medicīnas ierīcēm. Vai jūs uzskatāt, ka augsta riska medicīnas ierīcēm tad būtu jādara vēl vairāk, lai panāktu labāku drošības līmeni pacientiem? Runa ir par augsta riska medicīnas ierīcēm. Kāds būtu vislabākais mehānisms, lai nodrošinātu uh, augstu drošības līmeni pacientiem? Un otrais jautājums par klīniskajiem izmēģinājumiem. Pēc dažiem gadiem, kad zāļu aģentūras datubāzes Uh, būs pārveidotas. At vai nepastāv risks, ka tur būs vēl dati, kas neizgāja cauri ētikas komitejas pārskatam? Paldies, uh, Francoza Goset. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Pir, vispirms es gribētu. Gido Rāzī pateikties, ka viņš ir kopā ar mums šodien Diemžēl es nevarēju uzklausīt eh, viņu uzstāšanos, jo man vajadzēja atrasties šeit pat blakus, eh, citā telpā, bet gribu paust savu paļāvību, pilnīgu, un kopā ar citiem kolēģiem, kas ir klāt, es varēju piedalīties EMA darba grupā pirms kāda laika, un par to man ir pilnīgi neaizmirstas neatliekamas eh, atmiņas par to, cik šī tikšanās bija interesanta, un arī man bija iespēja aptvert jūsu eh, darbā nozīmīgumu un visu darba līniju eh, nopietnību. Tomēr gribu paust nožēlu par eh, šo budžeta samazinājumu par 5%. Katru reizi mēs gribam paveikt vairāk, parlaments jums aizvien vairāk atbildības uztic, un budžeta samazināšana nedod iespēju reaģēt uz mm, šīm gaidām. jūs gribat izmantot maksājumus, un šeit mēs sākam, mums ir jāsāk runāt par interešu konfliktu. Kopumā šī ir ļoti sarežģīta situācija, no kuras nav viegli jums atrast izēju. Es esmu e, nobažījusies, jo interešu konfliktus var rast visur, un ja nepastāv um, uzticības minimums darba attiecībās, tad tas kļūst jums neiespējami Un jūs eh, riskējat, eh, jūs esat pakļauti kompetenču zaudēšanas riskam, bet vēl jāpiebilst, ka tas neatņem jums iespēju īstenot savu darbu un izmantot gūto, eh, gūtās pieredzes. Un es gribētu dzirdēt, vai ir aiziet pārāk tālu šajā interešu konflikta jomā, vai tas apgrūtina jūsu aģentūras darbu? Protams, esmu e, gandarīta, kā e, klāt e, administrācijas padomas locekļi un profesors Nistiko, kurš ilgus gadus ir strādājis Eiropas parlamentā un kurš ļoti rūpīgi seko jūsu darbam à uh, Limā. Uh, par maksājumiem EMA. Uh, tas bija pirmkārt par jaunām farmako uzraudzības aktivitātēm. Vai jums nav apgrūtinoši saņemt tikai šo finansējumu. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā sakarā. Tāpat arī vai tirgulaišanas um, autorizācijas turētāji nemaksā divas reizes par vienu un to pašu farmako uzraudzības aktivitāti, vai šeit ir kāda nobīde vai nav, es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Tālāk, uh, regulas otrais pāns, kur norādīts, ka ik viens ieraksts ir pakļauts e, maksājumam. Vai jūsuprāt šāds uh, aprēķināšanas veids nerada kādas, eh, eh, kādas robežas, jo šeit varētu vienam medikamentam atbilst vairāk ierakst atkarībā no dozējuma un iepakojuma. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Un arī citi kolēģi jau to pieminēja. Bet šis ir jautājums, ko es uzdošu došu jums arī vēlāk. Parlaments ir pieņēmis 2. oktobra plenārsēdē e, lēmumiem sakarā gribētu dzirdēt, kāds, e, kāda ir jūsu plāna šajā sakarā, jo ir bijušas samērā um, delikātas lietas, mediātors Francijā, arī medikaments Dānijā, un gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šiem jautājumiem. Paldies! Nākošais runātājs Janaku Dakis. Thank you. Liels paldies. Paldies, ka nepiemirsāt mani. Liels paldies zāļu aģentūras pārstāvjiem par to, ka ieradās pie mums. Es piedalījos vizītē uz aģentūru un daudz no tā iemācījos. Te tika pateikts, ka nevar omlēti pagatavot nesasītot olas. Mēs arī tā sakām. Tad... Bet vispirms olas jānopērk. Un daudzām dalību valstīm ir lielas problēmas, ja kaut, kaut kas ir jāpērk. Protams, pašlaik visiem ir ekonomiskās problēmas, un mums ļoti rūpīgi jārunā par naudu, jābūt ļoti piesardzīgiem. Runa bija par uh, uh, zālēm Grieķijā. Es uh, tik tikko pati mēģināju nopirkt zāles un labi apzinos situāciju. Atpaldies uh, uh, jums par prezentāciju šodien. Es labi apzinos, uh, cik lielas ir finansiālās problēmas. Jums ir jāiztiek ar samazinātu naudu. Visur Eiropā tiek uh, mazināts finansējums. Par maksām. Divas lietas gribētu pieminēt. Uh, Tad zāļu aģentūrai ir jāspēlē izšķirošā loma, kontrolējot datus un sadarbojoties ar kompetentajām iestādēm. Jūs lietojat datorsistēmas, bet es dzirdēju, ka šī datorsistēma e, vēl nav gatava, vēl nav pilnveidota. Tad varbūt jūs varētu par to pastāstīt. Komisijas piedāvātās maksas pat uh, bija diezgan augstas, un ļoti jauki, ka jūs teicāt, ka jūs varat to pašu darbu paveikt par mazāku naudu. Ļoti jauki. Bet es ceru, ka jums arī izdosies tiešām uh, šīs samazinātās maksas arī uh, uzturēt. Un kā ir ar datorsistēmu? Paldies, kolēģi Jana Kodakisei. Es jūs nekādā veidā nepiemirstu. Nē, nē neuztraucieties, un jūs tāpat jau bijāt runātāju sarakstā. Tagad došu vārdu atkal Gvidam Razī. Viņam būs iespēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un ierosinājumiem lūdzu. Liels paldies! Centīšos, centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem un neko nepiemirst. bet ja būšu kaut ko piemirsis, tad man noteikti atgādinās. Atsākšu pēc kārtas un mēģināšu dažus jautājumus sakombinēt. Divi punkti pamatā izskatīti. Viens ir par interešu konfliktiem un šis jautājums. Um, izskanēja no daudzu jautātāju mutes. Rod Bērent, Dagmāra, Margareta Alkenes, Alda Sulzā un Grostēta, tos pieminēju. Un kā jūs zināsit, un arī mēs um, labprāt tikāmies šajā sanāksmē, kas bija veltīta interešu konfliktiem. Mums ir jāmeklē vislabākais līdzsvars, eh, tajā pašā laikā paturot eh, to pašu uzmanības un aprūpas līmeni, lai eh, nenotiktu interferences sistēmas uzticamības dēļ un izdarot kopsavilkumu par šīs sanāksmes secinājumu, gribētu sacīt, ka pirmkārt, akadēmiskajai videi galvenokārt mums ir jāatrod metodika, lai varētu konkrēti identificēt intereses. Un pāri riska līmeņiem 1, 2, 3 mums būtu jā. E, ja, e, spēj identificēt eh, šo konfliktu. Metodika vēl nav noskaidrota, mēs pie tā strādājam, un eh, administrācijas padome pieņems galīgo lēmumu. Ja mēs eh, pārlieku samazinām uzmanību, tad lēmums, ko mēs pieņemsim, varētu tikt apstrīdēts. Runājot par termiņiem, mēs saprinām, ka 2, 3, 4 gadi nav e, piemērots veids. Mums ir jākonstatē, kad šīs intereses ir beigušās un vai tie būtu 6 mēneši vai cits periods. Tālāk par caurskatāmību runājot. Mēs dodam iespēju cilvēkiem ārpus MA norādīt, ja tie ir pamanījuši kaut ko, kas mums ir paslīdējis garām. Par caurskatāmību runājot, mēs palielinām mūsu caurskatāmības līmeni, publicējot eh, protokolus un dienas kārtības eh, visām sanāksmēm. Un arī CHP protokoli tiks, eh, to... tiks publicēti. Un mums ir gan jārespektē pieņemtie lēmumi, gan arī uz mums liktās gaidas. Tas nozīmē, ka mēs eh, publicējam daudzus eh, dokumentus, un mums ir jāpatur prātā sabiedrības veselības intereses. Mēs vēlamies veidot pārvaldītu pieju datu eh, atbrīvošanā, kas eh, nozīmē, ka mums ir eh, jāievēro zināmi noteikumi, tomēr mēs vēlamies atbrīvot tos datus, kuru sakarā mēs pieņemam lēmumu. Kad lēmums ir pieņemts, debatas ir beigušās. Un, uh, šajā gadījumā nav nekāda iemesla datus eh, paturēt. Un no datu pieejamības ilgā termiņā eh, labumu gūs attīstītāji un galvenokārt mazie un vidēji uzņēmumi Eiropā. Drīzāk nekā lielie uzņēmumi ārpus Eiropas. Bet mēs esam nogaidošā pozīcijā, jo mums ir jāsagaida tiesas nolēmumi. Um, I think these, I hope I cover the both sides of uh, conflict interest and, and, and. Un domāju, ka ar to būšu izklāstījis šo jautājumu. Tālāk Rod Berens kundze uzdeva jautājumu par kalendāru mm, eh, termiņiem par eh, informācijas tehnoloģijām, un arī šķiet, ja nu Kudakis eh, deputāts jautājums eh, pieskārās šai tēmai. Bet jautājums ir, kā mēs varam veidot datubāzi, ja jums, mums nav nodevas, kā mēs varam ieviest nodevu, ja mums nav datubāzes bet gribu sacīt, ka mēs izlēmām izlēmām, ka mums ir pirmkārt jāapgūst tehnoloģija, kas varētu būt nākotnē. Uz eh, gada beigām Lietas būtība būs pamatā skaidra. No 18 datu bāzēm mūsu sistēmā ir uh, augšup ielādētas uh, ap uh, pusmiljonu kodu ar daudzām aplikācijām un dažām kļūdām. Līdz gada beigām tās tiks iztīrītas, tas nozīmē, ka mums nācās nolikt e, no ārpuses ekspertus, profesionāļus, lai šīs datubāzes tiktu iztīrītas un padarītu izmantojamas saka, e, atbilstoši to funkcionalitātei, ņemot vērā farmako uzraudzības ieviešanu. So much before than when any Tāpēc mums ir savi termiņi paredzēti saprātīgi, kas nav pārāk optimistiski un pietiekami konservatīvi attiecībā uz termiņiem, lai mēs varētu nākošā gada vidū pabeigt visu. Daudz tiks paveikts, piegādes ķēdi kļūs aizvien lielāka problēma, un mēs gribētu, lai šīs datu bāzes būtu pakešu lieluma līmenī, lai varētu novērst visas kļūdas. Un arī domāju, ka liela uzmanība tiek pievērsta farmako uzraudzībai. Ir 60% signāli, kas ir noteikti pagājušā gada laikā. Ko tas nozīmē? Atsaucas eh, produktam. Pilnīgi noteikti tiks identificēti jautājumi, kas nav tikuši saprast, un arī mēs apzināmies, kā daudz problēmas, kas varētu nākt no ražotāja, ar kurām mēs nesam saskārušies Eiropā iepriekš, un arī medicīniskas kļūdas, e, recepšu kļūdas arī tiek identificētas farmaku uzraudzības veidā. Es nevaru atcerēties e, procentuāli kļūdas, kas vairāk būtu izcēlušās no nepareizas lietošanās nekā no paša medikamenta. Un mēs varēsim turpmāk labāk noteikt, kur ir problēmas, vai ir pašu medikamentu, kur ir problēma ar lietošanu, lai gan šī situācija var kļūt aizvien sarežģītāk, jo e, cilvēki var izmantot praktiski neierobežotu e, medikamentu kombinācijas. Tāds būtu pagaidām mans redzējums. Tāpat arī jauni, jauno zāļu gadījumos uh, kļūdu noteikšana varētu notikt daudz drīzāk. Piemēram, iespējams, ka tāds mediatoru gadījums vēl atkārtojas, taču taks, tas varētu tikt atrisināts daudz īsākā laikā. Tāpat arī Mums ir jārunā par vēl vienu sarežģītu jautājumu, kas ir. The, um, the new pharmacovigilance enabling us to, sell, to tell if there are some benefits. Neparedzētu lietošanu. Lai šādus gadījumus novērstu. Fee and, uh, and um, nodavas un administrācijas padomas neietilpst. About the, um, you mentioned uh, Mrs. Manā lēmumā. Bet, ko es varu uh, atbildēt vēl? Dagmar Rot uh, Bērent uh, jautāja par Nacionālo aģentūru pievienoto vērtību, vai tām ir. Manuprāt, tām ir pievienotā vērtība. Bet ir būt kritiski apzināties to lomu medikamentu izvērtējumā, un pieaugums varētu būt vismaz divkārtīgs drīzumā, un bez vietējās uh, autoritātes mēs nespēsim tikt ar mm, darbu galā. Tāpēc arī uh, Mēs gribam pastiprināt apmācību, lai enerģiju ieguldītu tur, kur tā ir vajadzīga. Un mēs apzināmies, ka pastāv augsta kompetences līmenis, kurš ir jāizmanto šajā mainīgajā vidē. Kristīna Kortīnes jautāja par to, ar kādām grūtībām pamatā mēs saskaramies. Domāju, ka Varu lepoties ar saviem darbiniekiem, kuri bez papildus personāla varēja veselu gadu īstenot uzdevumus un arī virsstundu līmenis ir pieaudzis un esmu ļoti lepnas par savu darbinieku paveikto. Tāpat arī par tīklojumu runājot, jo bez mēs nodavām, mēs būtu varējuši aptvert izmaksas, bet neizmaks, nespētu atlīdzināt referentiem. Un galvenokārt šeit darbs notika uz brīvprātības līmeņiem, un divas valstis paveic lielāko daļu darba. Un cik ilgi mēs varēsim turpināt eh, šādā veidā, nevar pateikt jo, ja lūzuma punkts, lūzuma punkts nāk, mēs nevaram visu laiku strādāt ārkārtas apstākļos, bet eh, domāju, ka mēs eh, galā tiksim. Atbildēšu Aukanas kundzi tagad, jā, ne, manuprāt, es jau atbildēju. Eh, tad Sauza kundze izteica simpātiju mums. Paldies par to! Paldies arī par to, ka jūs nepiekrītat uh, budžeta samazinājumiem. Es atgādināšu, ka 85% no mūsu izdevumiem mēs sēdzam paši, tā ka mēs neesam sloks sabiedrībai vai nodokļu maksātājiem. Un tāpēc reālais samazinājums ir tikai viens Uh, procents, jo tikai 15% mūsu finansējuma ir no uh, nodokļu maksātāju naudas. Kā es teicu, mēs reorganizējām 60 procesus un centralizējām dažus pakalpojumus, izvairījāmies no dubultošanās pārdalījām resursus, un tā mēs arī izdzīvojām šajā samazinājuma laikā. Bet, protams, pilnīgi bez finansējuma un ar pieaugušiem uzdevumiem mēs ilgi tā neizdzīvosim. Interešu konflikti ir jāpārvalda. Uh, Un mums, piemēram, 20-25 cilvēki jānodarbina, lai ar to tiktu galā. Bet kopumā esam droši, ka varēsim savus pienākumus veikt, neprasot papildu finansējumu. Un jūs jautājat par klīniskajiem izmēģinājumiem. Mēs labi zinām, ka pašlaik regulējums tiek apspriests kas attiecās uz datu vākšanu klīniskajos izmēģinājumos. At mēs nesaskatām, ka necentralizēti repozitoriji ir uh, reāla problēma. Bet mēs pašlaik esam daudz labākā situācijā, un mēs varam iekļaut arī klīnisko izmēģinājumu datus mūsu datubāzēs bez papildu izdevumiem. Tas nozīmē, Um, kā mēs varam iedrošināt dalību valstis un arī komisiju. Komisija tagad mūsu pieju atbalsta. Protams, uh, mums uh, pagātnē uh, bija arī izdevumi, kas bija saistīti ar šo datu īpašo glabāšanas vietu, tā teikt. Un uh, Mēs uzskatām, ka vajadzētu izvairīties no lielām investīcijām, bet eh, drīzāk jāatrisina šie jautājumi ar pēc iespējas nelieliem eh, līdzekļiem. Nu, medicīniskās ierīces eh, mūs tiešā veidā neskar, mēs šeit nevaram pieņemt lēmumus, bet katrā gadījumā mēs gribētu piekļuvi ekspertiem, kas pašlaik ar mums vēl nestrādā, jo būs jaunās tehnoloģijas, būs uh, jauni zāļu ieņemšanas veidi. Un uh, šīs jaunās tehnoloģijas mums ir svarīgas. Mums būs vajadzīgi eksperti. Un tie, kas izvērtēs uh, šos medicīnas ierīces, arī viņiem vajadzēs uh, piekļuvi mūsu ekspertīzei, lai uh, aizsargātu sabiedrības veselību. Tāpēc mēs gribētu, lai tiktu izveidota kopīga komiteja, kurā piedalītos dažādu joma eksperti, lai pieņemtu vislabākos lēmumus par in vitro diagnostiku. Tad Ja jūs strādājāt ar šiem jautājumiem, tad jūs zināt, ka mums ir jāiesaistās, jo mēs nevaram pieļaut, ka zāles tiktu parakstītas balstoties uz diagnozēm, kuras nevar pārbaudīt. Tā kā mēs vēlamies, lai arī mūs iesaistītu lēmumu pieņemšanā. Uh, lai uh, mēs varētu pamatoti pieņemt lēmumu par kādas aktīvās vielas laišanu tirgū. Nu, šķiet, ka būšu atbildējis tagad uz visiem jautājumiem, vai gandrīz visiem. Ja jūs vēlaties, es varu arī rakstiski atbildēt uz tiem jautājumiem, kurus tagad piemirsu. Āzija, glaub. Paldies, Gidā Rāzija. Es domāju, ka visi jautājumi tika atbildēti. Mums ir ļoti labs pārskats iegūts par to, kas pašlaik notiek EMA. Sirsnīgi pateicos par plašo prezentāciju, vēlos arī pateikt attiecībā uz ietaupījumiem. Nu, to var darīt līdz zināmai robežai. Mēs zinām, kāds darbs tiek veikts EMA, mēs arī vēlamies, lai EMA pārņemt arvien vairāk uzdevumu un būtu labi, ja Eiropas Savienība nodrošinātu lielākus finanšu līdzekļus EMA, ja vēlamies arī vairāk kompetenču. Ja EMA saņems vairāk kompetenču, tad, eh, tad nu vai nu 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm būs viens aģentūrs par daudz, vai arī tā jālikvidē un birokrātiju nedrīkstam veicināt. Var atzīst, ka man ļoti nokaitināja šīs 5% pieeja, nu, bet par to vairs nebažīšos. Es domāju, ka Eme ir sasniedzis ietaupījumu griestus. Novēlu jums un jūsu komandai arī turpmāk veiksmi darbā un ceru, ka sadarbība norisināsies tikpat labā veidā kā līdz šim, tāpat arī, ka mēs saņemsim informāciju. Es domāju, ka pēdējos gados mēs ļoti ieguvām no šīs labās sadarbības. Vēlreiz sirsnīgi pateicos jums. Jetzt möchte ich noch. Tagad vēlreiz vēlos sveikt grupu no apvienotās karalists mūsu vidū, no enerģijas un klimatā aizsardzības ministrijas. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū, Eiropas parlamentā, vidas komitejā. Tagad turpināsim darbu ar sasto darba kārtības punktu Šeit ir runa par Majotas salu statusu maiņu. Nē, es esmu pārsteidzies. Sākumā Kris Deivisam tiks dots vārds. 2013. gada īstenošanas ziņojums par ogļu kustošanas glabāšanas tehnoloģijas izstrādu un izmantošanu Eiropā. Lūdzu, vārds Krisam Deivisam. Thank you, Chairman. I promise. Paldies, priekšsādātāji. Es jūs noteikti nepiemirsīšu, eh, izsakoties par savu tēmu. Liels paldies par iespēju diskutēt par šo īstenošanas ziņojumu par oglekļu uztvēršanu un glabāšanu. Daži vārdi par kontekstu. Starptiskā enerģētikas aģentūra saka, ka globāli mums ir nepieciešams izstrādāt šīs tehnoloģijas, ja mēs vēlamies sasniegt oglekļa samazināšanās mērķus līdz 2050. gadam. Un komisija arī saka, ka ogļu uztvēršana un glabāšana ir nepieciešama, lai mazinātu uh, izmaksas, kas saistīts ar emisijām. Bet mēs uh, redzam, kas notiek praksē Ķīnā un ASV, un būtībā trūkst vēl laba biznesa modeļa. Tāpat uh, ir pārāk lielas gaidas attiecībā uz to, kas būtu jādara eh, privātajam sektoram. Biznesa modelis oglekļa uztveršanai un glabāšanai ir saistīts ar oglekļa cenām, nevis ar atjaunojamo enerģiju eh, tehnoloģijām. Tātad runa ir vienkārši par to, lai izvairītos no CO2 emisijām. Bet biznesa modelis nebija labs un labi pamatots, un tas sabruka. Un tad mēs vienojamies par likumdošanu. Esmu par to tikpat atbildīgs kā visi citi. Es biju ziņotājs, referents. Piemēram, ja mēs runājam par Vācijas ķīmiskajiem uzņēmumiem, tur ir daudz ķīmijas uzņēmumu, uh, kas eh, CO2 vienkārši laiž uh, gaisā ražošanas procesā. Es tagad jūs piesaucu, it kā jūs būtu atbildīgs par uh, Vāciju. Uh, kanclere Merkele, tad viņa sevi uzskata par Vācijas māti, un jūs tad būsiet Vācijas brālēns, piemēram. Nu, tad tā, tad CO2 vienkārši tiek laists atmosfērā. Pašlaik uh, vienīgās, vienīgā iespēja būtu CO2 paņemt, savākt un uh, uh, apglabāt, uh, piemēram, uh, iežos 15 km dziļumā. Bet vai tas ir realistiski, vai mēs varam sagaidīt no ķīmijas uzņēmuma, kas nevienkārši teiks saviem inženieriem, uzbūvējiet lūdzu, sagatavot mums plānu, bet vai tiešām šis uzņēmums būvēs um, uh, uh, cauruļvadu, piemēram, līdz zeme, Ziemeļjūrai un tiešām pumpēs uh, CO2 iežos? Vai var to sagaidīt? Pirmais solis būtu uzbūvēt šo uh, cauruļvadu, kas ir daudz lielāks nekā tas jebkad būtu vajadzīgs vienam uzņēmumam. Tas nozīmē, ka valdībai kaut kādā veidā ir šeit jāiesaistās. Nepieciešams piesaistīt publisko sektoru, lai to varētu paveikt mūsu nākotnes labā. Ir vajadzīgas investīcijas. Un mēs varam tikai cerēt, ka kaut kad šie ieguldījumi arī atmaksāsies. Pašlaik biznesa modelis to nepieļauj. Tā ka eh, es eh, savā ziņojumā saku, ka mums nepieciešams eh, piemērot stimulus šīs tehnoloģijas izstrādē un izmantošanai. Un mēs varam runāt par 3G, e, tad šeit zaļie goe un grote, e, kas sagatavoja daudz grozījumu, un tie grozījumi nevienmēr ir noderīgi. Vismaz zaļajiem ir sava filozofija, bet jūs priekšsēdātāji, mēs ļoti bieži neesam ar jums vienas prātis. Kaut gan šajā jautājumā, tad tiešām eh, mēs esam uh, pretinieki. Jums nepatīk oglekļa uztveršana un glabāšana, vai ne? Tā laikam ir. Jo, ja es uh, ieskatos grozījumos, tad es redzu, ka uh, jūsuprāt dalību valstīm nav nekādas lomas šo tehnoloģiju izstrādē. Tad dalību valstīm nevajadzētu sniegt uh, Uh, nekādu atbalstu, nedz ar inovācijas fondu, nedz ar certifikātiem. Protams, dalību valstīm nepatīk tā ideja, ka oglekļa uztvēršana un glabāšana būtu ne tikai jātiecina uz rūpniecību, bet, piemēram, jāpārēķina arī uz uh, fosilā kurināmā elektrostācijām. Tāpat, ja mēs runājām par glabāšanas uh, uh, vietnēm, nebija nekādu lielu tādu protestu pret glabāšanu Ziemeļjūrā, bet kas attiecās uz ilgtermiņa atbildību, tad šī atbildība, kas gulstās uz ražotājiem, ir pārāk liela. Tad būtībā dalību valstīm vajadzētu apstiprināt glabāšanas uh, vietas, tās būtu dalību valstis. Un uzlikt uzņēmumiem savukārt atbildību uz vairākām desmitgādēm nozīmētu jau no paša sākuma novērst privātā sektora invest, e, investīcijas. Bet tomēr teikšu, ka grozījumi nav tik slikti un nenoderīgi, kā varētu likties Uh, no pirmās uzmetiena. Tad vispirms tad zaļo goe un grotes uh, nostāja par fosilajiem kurināmajiem. Mēs uh, varam šeit pieslīpēt jūsu grozējumus. Un es domāju, ka ar zaļajiem mēs varam tomēr vienoties, kā oglekļa uztveršanai un glabāšanai šeit ir uh, zināma loma spēlējama, ja mēs runājam par emisijām no rūpnieciskajiem avotiem. Nu, var runāt par to, vai uh, CCS jātiecina uz fosilā kurināmā spēkstacijām. Ja? Par to var runāt. Bet runāsim atvērti. Oglekļa uztvēršana un glabāšana tāpēc ir mūsu darba kārtībā, ka gāzes un um, ogļu emisijas pieaug, jo īpaši Ķīnā. Amerika tagad pāriet uz gāzes izmantošanu, bet arī gāze ir uh, uh, fosilais, fosilā degviela. Šīs problēmas ir ilgtermiņa problēmas. Tas ir saistītas ar elektrības ražošanu, ar enerģiju, kas mums ir nepieciešama. Un jo īpaši Tagad laikā, kad gāzes un ogļu emisijas Eiropas Savienībā arī pieaug, to vienkārši nedrīkst ignorēt. Es, protams, vēlētos uh, gūt pēc iespējas plašāku atbalstu, lai mēs varētu šo uh, ziņojumu virzīt uz priekšu. Pat vēl par rūpniecību. Uh, cementa rūpniecība. norāda mums, ka jāvar izmantot visas tehnoloģijas, kas pašlaik ir pieejamas. Tad līdz 2050. gadam var samazināt emisijas par 30%. Ja jūs vēlaties samazinājumu par 80%, tad bez oglekļa uztveršanas un glabāšanas to nekādi nevar paveikt. Tad Dagmāra varbūt teiks, nē, nē, nē. Dagmāra mums eh, var pastāstīt, kādas tehnoloģijas pastāv. Uh, šajā rūpniecības nozarē. Bet rūpniecības pārstāvji tad saka, ka bez CCS var panākt samazinājumu par 30%, ar CCS līdz 80%. Un to atzīst arī citas politiskās grupas šeit, proti, ka reālais emisiju samazinājums ir cieši saistīts ar uztvēršanas un glabāšanas tehnoloģijām. Tāpat tālāk par elektrostācijām. Es domāju, ka nepieciešams sākt darbu. Tas varbūt nav saistīts uzreiz ar um, cauruļvadiem, bet ogleklis kaut kādā veidā jāsatver, un pēc tam to var pārvadāt varbūt citā veidā. Bet jāuzsāk šis process, jāiegūst pieredze, un tikai tad mēs varēsim nākotnē darīt vairāk. Kas attiecās uz sabiedrības reakciju? apvienotajā karalistē, man ir vienkārša situācija. Visi pie mums atbalst, tad, eh, šķiet atbalsta oglekļa uztveršanu un glabāšanu. Man nebija jājautā nevienai politiskai partijai, kāda ir viņu nostāja. Un mēs vienmēr uzskatījām, ka tieši Ziemeļjūra būtu tā vieta, kur glabāt oglekli. Ziemeļu jūra atbilstoši pēdējiem eh, ģeoloģiskajiem atzinumiem piedāvā pietiekamas rezerves, lai uzņemtu visas emisijas uz nāko, nākošajiem simts gadiem. Visas oglekļa emisijas arī no spēkstacijām. Tā, tā kā ar to pietiks mums visiem, vismaz simts gadiem. Un es domāju, ka mēs nevaram uzpūst mākslīgi sabiedrības bažas. Tagad vēl pagrozījumiem. Protams, dalību valstīm jāpieņem lēmums. Ja dalību valstis nevēlēsies oglekļa uztvēršanu un glabāšanu, tad tā arī nenotiks. Jo neviens uzņēmums pat nedomās par investīcijām kādā valstī, kur valdība neatbalsta šīs tehnoloģijas. Tā kā bez dalību valstu atbalsta nekas nenotiks. Bet, ja dalību valstis vēlas oglekļa uztvēršanu un glabāšanu, tad jāsāk pārunas par konkrētajiem tehniskajiem aspektiem, kā tas jāpanāk. Un tāpēc es lūdzu jūs visus, sagatavojot grozējumus, nestāties ceļā uh, tām dalību valstīm, kas gribētu CCS tehnoloģijas attīstītu. Paldies! Vielen Dank. Paldies, Kris Deivisam. Ļoti, ļoti labs piemērs tika pieminēts. Un mēs tagad uzsāksim diskusijas un dosim vārdu ēnu referentai. Es domāju, kā Grostets kundze pārņems Gardīnī kundzei piešķirto laiku. Ne, Tātad Gardīnī kundze, un tad sekos pārējie kolēģi. Lūdzu. Ir kļūda priekšsēdētāji. Es gribēju izteikties savā vārdā, bet es nevaru izteikties par tautas partijas sēnu referentu. Labi, viss skaidrs, tad es jums atsaukšu atbildību par tautas partiju un tagad turpināsim SD. Rodrīgas kungs, lūdzu. Pirmais ēnu referents un tad pārējie. Presidente, Paldies, priekšsēdētāji. Praktiski visi ziņojumi šajā komitejā izraisa plašas debates, domstarpības un eh, dažādas nostājas, un šis arī nebūs nekāds izņēmums, jo jau mēs no paša sākuma zinām, ka pastāvēs liels domstarpības starp grupām, valstīm, tā skaitā pašu grupu iekšieniem. Un tas ir tikai vēl viens veids, kas apstiprina šī parlamenta daudzveidību. Taču gribētu atgādināt, ka ziņojuma mērķis ir attīstīt eh, oglekļa uzkrāšanu plašā eh, mērogā tajās dalību valstīs, kas ir paudušas šādu eh, vēlmi. Un šeit ir runa par papildu pasākumiem ar vienotu mērķi - reālā veidā un efektīvi samazināt eh, oglekļa izmešu apjomu. Gribu no pašā sākuma skaidri norādīt, ka ik viena CCS attīstība pieprasa Eiropas Savienības atjaunīgo enerģiju eh, saistību izpildīšanu. Tāpat arī zam, mazināt uh, Uh, fosīlo degvielu izmantojošo elektrostāciju skaita Eiropā. Šķiet, ka pastāv konsensus atsevišķās uh, nozarēs kā cementa, met, uh, rūpniecība, metalurģija, bet Enerģētikas nozarē jau pastāv vairākas eh, domstarpības. Skaidrs, ka šķiet, ka uh, eh, CCS nav ideāls risinājums, taču tas varētu palīdzēt efektīvā veidā sasniegt mūsu mērķus atsevišķās Eiropas Savienības valstīs, kā jau tas izskanēja pirms dažām minūtēm. Jo uh, samazinot uh, oglekļa izmešu apjomus, mēs varam palielināt enerģijas eh, kokteļa apjomu eh, eino, Eiropā. Turklāt mums ir jāpatur eh, prātā mūsu mērķis mazināt temperatūras pieaugumu. Runājot par projektu finansējumu, ir pilnīgi skaidrs, ka paredzētie mehānismi ir cietuši fiasko ar tik zemu oglekļa cenu šodien nav nekādas iespējas e, investēt dzīvotspējīgā projektā. Ir jāpārskata finansējuma mehānismi, kā arī e, rūpnieciskās atjaunošanas e, fonds. Tāpat arī e, varētu apsvērt iespēju uzlikt no maksājumu importētājiem, taču nav skaidrs, kā to panākt. Tāpat arī dalību valstīm ir e, jāizlem, vai tās e, vēlas savās teritorijās šādu CCS un mums ir jālēmj arī par projekta sākotnējām izmaksām. Eiropas Savienībai šeit būs ar nozīmīgu lomu, bet dalībvalsts tālāk izteikties pēc savas atbildības. Tomēr lieta, kur mēs mazāk varētu piekrist, ir uh, uzkrāšanas uh, elastīguma ieviešana, jo mums nav skaidrs, kā atbildība tiks sadalīta pa dalību valstīm. Direktīva, kas pieņem 2009. Eh, gadā, skaidri norāda uzkrāšanas eh, veidus. Bet mūsu komitejai būtu jānorāda eh, nozīmīgā CCS loma un Eh, jāsniedz savs atbalsts, kas varētu būt nozīmīgs. Komiteja eh, varētu piedāvāt risinājumus, kā labot 2009. gada direktīvu, kas ir pierādījis savu fiesku, un domāt par komerciāli dzīvot spējīgu risinājumu kas ir jāapsver vienmēr, kad eh, tiek piedāvāta šāda iniciatīva. Un es domāju, ka mums ir jādomā par maksimālu nostāju tuvināšanu, lai šis ziņojums varētu būt noderīgs, lai varētu veidot saprātīgu eh, dialogu un lai varētu uzklausīt tik viena nostāju šajā komitejā. Paldies! Chairman, you, Chris, for, for... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Kris, par ziņojumu un pirmajām piezīmēm. Iesākumā iespējams negatīvā veidā, un pēc tam mēs atkal varēsim kļūt par labiem draugiem, taču man nav skaidrs, kas ar tevi notiek, jo tu biji klimata cīnītājs savulaik bet tagad mēs redzam, ka tu esi pievērsies pilnībā apvienotās karalists līnijai, tu esi pret trīs mērķiem 2030. gadam. Un parasti apvienotās karalists līnija ir tā, ka lai tirgi izlemj, kā tad mēs risināsim siltumnīca gāzu e, problēmu Un tomēr tirgi nesniedz visam risinājumu. Bet tik tiešām šķiet, ka apvienotā karaliste sākus ir saprast, ka tīrgi nolēma par visu. Jo ar nostāju, lai lem visu tirgi, mēs nonāksim pie Eh, pie kodola enerģijas. To vēl atbalstīs liberāli demokrāti un krisi, un šeit par CCS to piedāvā īpašu mērķi 2020. Eh, gadam savā iniciatīvas ziņojumā. Šķiet, ka šeit eh, jau tirgi nelemja pietiekami, un tavas rīcības sekas ir tādas, ka iespējams tu esi ambiciozs par klimatmērķiem, bet to gribas panākt tikai ar kodolu enerģiju un CCS, un šeit man nav īsti skaidrs tu negribi enerģijas taupīšanas mērķi, tu, bet tu gribi CCS eh, mērķi. Tas man šķiet mazliet savādi. Un esmu mazliet nobažies pat par to, kur tad mēs virzāmies. Taču, kā jau sacīju, es, kā jau solīju, pievērsties draudzīgākam tonim vēlāk un tāpēc manuprāt, CCS mērķu svītrošana ir e, pilnīgi smieklīga. Bet tagad mēs nonākam pie plašākām debatēm un, Kris, tur, kur tev ir taisnība, un arī es domāju, ka ilgākā termiņā pasaule bez CCS nespēs tikt galā. Un dažkārt ir vienkārši fiziski e, iemesli, piemēram, e, tēraudrūpniecībā ir rūda, kuri ir daudz skābekļa, un vienīgais veids, kā to izdabe, izdabūt, ir ogleklis, un rezultāts ir CO2. Tās ir vienkārši fiziskas sekas, kā izdabūt e, skābekli no rūdas. Un katru reizi E, ražojot tērauda, CO2 būs kā blakus produkts, un mums no šī blakus produkta ir jāatbrīvojas, un tad viena no opci opcijām ir CCS. Tādējādi es redzu CCS pievienoto vērtību šādam lietojumam, bet tad mēs nonākam pie tā, ka visa CCS debates pārtver ogļu ražotājus Un tā man kļūst par problēmu. Kāpēc man vajadzētu aizstāvēt pasākumu, ko ir savās rokās paņēmusi ogļu rūpniecība? Jo domājam, ka pasaulē ilgā termiņā raugoties ogļu spēkstacijām vairs nav vietas. Un tas jau tad kļūst par problēmu un daudzās diskusijās dalībvalstīs CCS ir saistīts ar og, eh, ogļu spēkstacijām. Es nevaru to aizstāvēt politiski un arī tāpēc, ka tas nav mans skatījums uz ilgtermiņa attīstību. Un tāpēc e, eh, CCS kļūst šeit problemātisks jautājums jo mums, kā zaļajiem, kāpēc vajadzētu aizstāvēt, lai mēs ilgāk noturētu ogļspēkstacīs, mēs to nedarīsim, un rezultāts ir tas, ka tas netiek izmantots Nīderlandē, Vācijā, Dānijā, un tas ir tāpēc, Kris, ka jūs pārtvēr nepareizie draugi. Un es varētu tomēr jums pievienoties cīņā, ja tas tiktu izmantots ārpus eh, ogļu spēkstacijām un tiek izmantots rūpnieciskiem pasākumiem, kad mēs zinām, ka alternatīvas nav, savukārt enerģija tādas ir tīri fizisku, fizikas likumu dēļ. Un ja mēs varam vienoties par uz šādiem pamatiem, tad es pat varētu mēģināt pārliecināt savus zaļos atbalstītājus Eiropā iet pa šo ceļu. Bet kamēr eh, tā ir runa no ogļu spēkstacijas stratēģijas, mēs nevarēsim pievienoties. Tāpēc aicinu veidot pasākumus, kas ir balstīti uz, uz veselo saprātu, un tad, ja mēs varam par to vienoties, tad mēs jau spērsim soli uz priekšu, ko es cerīgi gaidu. Anna Rosbach. Paldies, Anna Rosbach, lūdzu. Tak, formand. Tak, Kristēvi. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos arī Krisam Deivisam par paveikto darbu. Viņš ir saņēmis arī ļoti daudz grozījums, tostarp manus. Uh, un ir ļoti interesanti uzklausīt to, ka visiem pētniekiem ir risinājums uz visām atbildēm. Un tas attiec uz nākamo simtu gadu laiku. Taču jau tagad mēs zinām, ka 2009. gadā, kad sākām izstrādāt šos likumus, ka jau tad mēs konstatējām to, ka CCS ir viena iespēja Nu, tagad mēs turpinām darbu pie šīs sistēmas, un mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt to, lai CCS projekti, kas šeit arī tiek pieminēti ziņojumā, nodrošina to, ka tie darbojas gan tehnoloģiski, gan arī ir ekonomiski izdevīgi un ir ilgtspējīgi. Šī tehnika ļoti dārga, tā ir jāfinansē, un mēs jau nevēlamies tehniku kas uh, spētu izdzīvot tikai ar subsīdiju palīdzību. Mēs vēlamies atbalstīt tos priekšlikumus, kurus pauda Kristēvis un arī citi kolēģi. Īpaši attiecībā uz brīvās izvēles iespējām. Mums taču starp dalībvalstīm ir ļoti dažādi apstākļi un atkarībā no šiem apstākļiem, no sabiedrības viedokļa Mēs nedrīkstam vienkārši piespiest izmantot CCS. Iespējams, ir vēl citas iespējas, kā mēs varam ierobežot oglekļa dioksīda emisijas, neizmantojot CCS. Es domāju, šeit dažas valstis ir uh, guvuši uh, labus piemērs. Vēlos pieminēt arī drošības eh, aspektu, kas ir ļoti svarīgs, arī atbalstam tos grozījumu priešlikumus, kas uzsver to, uh, ka ir, var izmantot CCS, taču šeit jābūt kritiskai attieksmei attiecībā pret fosilā kurināmā izmantošanu. Šeit ir jānodrošina drošība, mums ir jāatrod alternatīvas iespējas fosilajiem kurināmajiem un brūnoklēm, lai mēs visu laiku nesaskartos ar šīm problēmām. Paldies! Turpmākie runātāji lūdzu. Dagmārot Bērenta. Jā, es nevēlos strīdēties ar Krisu par cementu rūpniecību. Jau 20 gadus dzirdu argumentus no šīs puses. Un ja kaut kas vispār var kalpot par kritēriju, proti, ka visu laiku cenšas uh, novērst jaunu tehnoloģiju izstrādāšanu, tad tā vienmēr bijusi cementa industrija, kas to ir centusies panākt. Un es pilnībā piekrītu bāzes teiktajam, viņš vienkārši lieliski runāja. Grosses kundze. Liels paldies! Es gribu atbalstīt Krisu Devisu, arī dzan, jo 2008. gadā es biju referente Rūpniecības komitejā par CO2 uh, eh, eh, uztveršanu un glabāšanu uh, Un toreiz tas bija kaut kas pavisam jauns mums visiem. Mēs ļoti lielas cerības uh, likām uz uh, šo tehnoloģiju, bija pilotprojekti un tā tālāk. Tagad mēs redzam, ka Eiropas Savienība uh, cenšas panākt citus, mēs atpaliekam. Un tas tiešām ir ļoti žēl. Jo, protams, uh, oglekli izmanto citos kontinentos ļoti plašā veidā. Bet eh, mēs apzināmies, ka oglekļa glabāšana un satvēršana ir uh, svarīgs jautājums, globāls jautājums. Bet, nu, nestrīdēsimies tagad uh, par to, uh, vai tas tiešām ir vienīgais veids, kā sistemātiski mazināt oglekļa emisijas, bet es piekrītu tam, ka katra dalība valsts var uh, pati brīvi lemt, kādus enerģijas avotus izmantot, kādā veidā, un pašlaik tomēr oglekļa satvēršana un glabāšana paliek ļoti aktuāls jautājums. Krisa Deivisa ziņojums ļauj mums atkal izgaismot šo jautājumu. Ļoti svarīgi par to runāt atkārtoti, lai uh, atkal iedzivinātu visu procesu. Uh, apzinoties, protams, ka tas ir svarīgi gan dalību valstīm, gan rūpniecībai. Jo jāsakombinē uh, vajadzīgais finansējums no privātā sektora un no valsts sektora, jo oglekļa tirgus pašlaik nefunkcionē, kā mēs to būtu vēlējušies. Bet tātad mums jāpievēršas šim risinājumam Es līdz ar to atbalstu Krisa Deivisa ziņojumu. Protams, izskatīšu vēl visus grozījumus, bet es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir no jauna pievērsties šai tēmai. Paldies! Paldies, tagad pienākusi mana kārta. Jāatzīst, ka pirmoreiz izlasot Kris Deivis ziņojumu es uzskatīju par vienkārši provokāciju. Es nezinu, vai tas tā bija domāts, taču es to tiešām uztveru kā provokāciju. Uh, patiesībā bieži es piekrītu Krisam, un tā kā jau viņš tikko teica, taču šobrīd viena tehnoloģija, viens instruments ir tik ļoti izmirusi, kā tas attiecas uz CCS, un ja mēs kaut ko rakstam uz papīra, tas ir jauki. Es domāju, ka mums ir nepieciešams CCS. Tas attiecas tērauda rūpniecību, cementu rūpniecību un iekārtām kur vienkārši nav citas iespējas, kā samazināt ogļu dioksīdu. Taču runāju par to, kas ir rakstīts ziņojumā, proti fosilo kurināmo jomā. Šeit mums, ir, šeit mums pastāv alternatīvas un kādēļ? mums jāsamazina kādas spēks, spēkstacijas efektivitāte, lai varētu uztvert oglekli. Un nu, tad jau tikpat labi mēs varētu turpināt šīs spekcijas, vienkārši turpināt darboties. Manuprāt, CCS ir iespējams izmantot atbildīgā veidā tad, kad nav alternatīvu tehnoloģiju. Es negribu vienkārši likvidēt šo tehnoloģiju, taču tur, kur mums elektroražošanas jomā ir iespējams alternatīvas iespējas, mums tās ir jāizmanto. Daudz reiz jau tika pieminēta ETS sistēma. Un, un tas, ko mēs ar ieņēmumiem no šīs sistēmas varētu finansēt. Tas man atgādināja 90. gadus. Mums ir oglekļa cena, kas ir ārkārtīgi katastrofāla Un pastāv vēl daudz citas lietas, kas ir jāfinansē dalību valstīs. Tas attiec uz uh, bruņojumu, uz modernu ielu apgaismojumu. Šeit ir jāsasniedz mērķi. Taču runājot par CCS, mums ir jālūkojas, kur mēs izmantosim finanšu līdzekļus, un tas vēl joprojām ir dalības valstu ziņā. Ja mēs palūkojamies uz investīcijām nākamajiem 20-30 gadiem, tad mums ir jāraukās no pašiem pamatiem. Mēs vienmēr varam izmantot, izdot tikai vienu eiro, un tas ir saistīts ar nākamajiem 20-30 gadu mērķiem. Tātad, kur mēs to izdodam un kur, kā mēs sasniegsim mērķus. Pirmkārt, eiro jāizmanto efektīvi, ergonomiski, citādi manā valstī, ko pieminēja arī Kristēvis, sabiedrība to nepieņems. Un um, mums bija eksperiments ar energotirgus pārmaiņām un reformām. Tātad, ja cenas vienkārši pieaug, tad uh, viss sabrūk, un mums nevajadzētu šādu pieeju piemērot arī CCS. Šis īstenošanas ziņojums ir labs, uh, viss, kas šeit ir rakstīts, nav pilnīgi nepareizs un daļu lietu es varu atzīt, taču Kris Devis, kā jau es teicu, pirmo reizi izlasot šo priekšlikumu, es to uzskatīju par uh, provokāciju, un tas neatiecas uz 3G, ko tu pieminēji, bet gan tā ir mana pārliecība, ka mēs nevaram vienkārši eiforiski attiekties pret šo jautājumu, bet mums jāsaglabā realitāte, reāls skats uz to, kā varam izmantot šo tehnoloģiju ergonomiski un saskaņā ar tirgus prasībām. Šobrīd šī tehnoloģija vēl nav sasniegusi tādu stāvokli, kad var tikt šādā veidā izmantota tirgū. Es ļoti rūpīgi izskatīju arī šo jautājumu savā vēlēšana apgabalā. Pats esmu inženieris un varu mazliet novērtēt šo tehnoloģiju, taču tā vēl joprojām ir tālu līdz masveida izmantošanai, un tas man rada lielas bažas attiecībā uz energoražošanas jomu. Tagad es izprovicēju klāsas kundzi izteikties. Nē, priekšsēdā neizprovicēt, bet vienkārši radījāt pārdomas. Ir ļoti interesanti. Mums bija pilotu projekti, kas tika pieminēti pirmajā ziņojumā, un mēs vienkārši nevaram turpināt šo darbu. Manuprāt, tas ir saistīts ar lielām bažām, ar to, ka mēs arī nevaram atrast vietas. Es ļoti uzmanīgi sekoju šai diskusijai Un šeit ir teikts, ka šī sistēma nav ne laba, ne slikta, un nav arī garantēts, uh, ka mēs samazinam vairāk, uh, sa, samazinam ogļu sadedzināšanu. Nu, tie ir viena argumenta, un ir arī argumenti par tēraudu un cementa nozaru, un kā mēs varam nokļūt pie tā mērķa attiecībā uz šo ziņojumu, ka mēs varam īstenot kādu skaitu iekārtu īstenošanu. Tātad, ka mēs varam īstenot šos pilotu projekts, lai mēs varētu arī atvadīties no šīm bažām, un tādēļ lūgtu Kris Deivisu izveidot šo ziņojumu, balstoties uz reālo situāciju, to, ka mēs varam īstenot kādu pilotu projektu. Tātad neķerties klāt pie šiem milzīgajiem mērķiem, bet kaut ko mazu un reāli īstenojumu. Kā jau teicu, tas ir saistīts ar eh, finansējumu, saka priekšsēdētājs, un es došu arī vārdu Krisam Deivisam, viņam noteikti arī būs tādi viltīgi gudri kormun, komentāri. Es domāju, pēc tam došu vārdu komisijai. Ieņēmumi no ETS šobrīd dalībvalstu līmenī tiek izmantoti, lai veicinātu citas tehnoloģijas. Un ja mēs kaut kur noņemam finansējumu, tad mums ir jāpasaka tiem, kuriem tiek atņemts finansējums. Piemēram, manā valstī pilsētas sagaida ieņēmumu savu ielu apgaismojumam eh, reformām, lai parastais iela apgaismojums tiek eh, pārveidots un tiktu izmantots lēta apgaismojums. Nu, tad mēs te argumentējam, ka vēlamies izveidot CCS ar nezināmu rezultātu, neparedzamiem rezultātiem. Tagad došu vārdu komisijai un tad Krisam Dēvisam, lai dotu man precitienu. Die Europäische Kommission Lūdzu, Eiropas komisija, vai mums ir kāds šeit no Eiropas komisijas, kas gribētu izteikties par šo ziņojumu? Lūk, pat divi ir klāt. Lūdzu. Paldies. Jauku pēcpusdienu visiem. Godatie deputāti, komisija ļoti pozitīvi raugās uz šo diskusiju par CCS nākotne Eiropā. Šī diskusija tik tiešām notiek īstajā laikā, ņemot vērā darbu, ko pašlaik veids komisija. Bija divas konsultācijas ar sabiedrību šī gada martā par enerģētikas un klimata satvaru, kā arī par CCS nākotni, un tagad komisija strādā iekšēji Uh, plānojot turpmāko darbu. 2030. gada Baltā grāmata tiks publiskota nākamgad, un mēs tajā izstrādājām politikas norādes par CCS. Mēs uzskatām, ka CCS būs daļa uh, no mūsu uh, politikas mazināt siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijas un uh, Tas ir viens no instrumentiem, kā sasniegt 30. un 50. gada mērķus. Protams, jāuzsver, kā tieši dalību valstis ir atbildīgas par enerģētikas jautājumiem savā teritorijā. Tikai dalību valstis lemj, vai tās uh, atbalsta ogakļa uztvēršanas un glabāšanas tehnoloģijas savā teritorijā, un mēs zinām, ka atšķirības Eiropā ir ļoti lielas. Tomēr uh, jāpaturprātā, ka CCS var nospēlēt svarīgu lomu, padarot Eiropas ekonomiku mazāk atkarīgu no oglekļa, kā arī veicinot atjaunojamos energoavotus un efektīvāku enerģijas izmantošanu. Bet uh, nedrīkst arī aizmirst, ka CCS tehnoloģijas var attiecināt uz uh, vairākiem CO2 avotiem, ne tikai oglēm to var piemērot. Un runa pat nav tikai par elektrības iegūšanu. Uh, te tika jau pieminēta cementa ražošana, bet arī tērauda ražošana ir nozare, kas šeit varētu būt svarīga oglekļa uztvēršana var mums ļaut līdz 90% visu emisiju uh, sasaistīt un glabāt. Protams, jāpievēršas arī atjaunīgajiem enerģijas avotiem, kas ir papildinājums CCS. Un CCS savukārt ir uh, tāds kā papildus uh, mehānisms, kas ļautu uh, nodrošināt uh, stabilu energoapgādi. Protams, jāpievēršas arī biomasai. Un tā var sasniegt labākus rezultātus nekā tikai ar atjaunojamo enerģiju vien. Kā es teicu, mums būs tātad baltā grāmatā ar rekomendācijām, kur ir iekļauta um, efektīvāka enerģijas izmantošana un arī CCS. Protams, uh, Eh, šīs tehnoloģijas vēl jāuzlabo, jāpanāk arī labāka oglekļa tirsniecība. Mēs uzskatām, ka būtu ļoti svarīgi Eiropas Savienībai arī turpmāk veicināt eh, šīs tehnoloģijas attīstību, jāuzsver CCS eh, efektivitāte arī izmaksu ziņā. Un tad kolēģis turpinās. Jā, šodien izskanēja vairāki komentāri. Kā jūs zināt, komisija jau ir sagatavojusi divas finansēšanas programmas, lai demonstrētu CCS uh, eh, priekšrocības. Un uh, mēs ceram, ka šīs eh, divas programmas īpaši pro, programma NER 300 uh, palīdzēs uh, mums uh, piemērot labāku biznesa modeli. Kā teica mana kolēģi, CCS ir viena no tām tehnoloģijām, kas var palīdzēt mums sasniegt 2050. gada mērķus, proti samazināt emisijas par 80 līdz 90 procentiem. Mēs joprojām tam ticam, un mūsu baltā grāmata uh, 2030. gadam to vēlreiz uzsvērs. Mūsu stratēģijā apvārsnes 2020 uh, ir arī uh, uh, atsevišķa sadaļa par šo tehnoloģiju turpmāko attīstību un izmantošanu Eiropā. Paldies, un tagad Kristīvis. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu paust savu e, sašatumu par Dagmāras un Bas komentāriem. Bas e, saka, ka es atkāpjos no savas apņemšanās cīnīties pret globālo e, sasilšanu. Es esmu mainījis savu nostāju, esot mainījis pret kodola enerģiju nostāju. Es esmu vienmēr bijis pret e, e, kodola enerģiju. Un uzskatu, ka šīs ir tikpat nozīmīgas problēmas kā eh, radioaktīvo eh, atkritumu uzglabāšana. Bet katrā ziņā labi, lai nu būtu, es esmu vienīgais. Un ogļu gāzes rūpniecība, kas neatbalsta TCS. Protams, ka viņi ir eh, sajūsmā par ogļu cenu eh, eh, kolapsu. Viņiem ir sava, sava interese CCS uzklāšanai. To teica Bāzes par Dagmāru tagad. Vai tas viss attiec tikai uz vēlēšanām apvienotie karalistē? Protams, ir tie, kuri, kuri ir augstu aptaujās un tālāk ir neatkarības partija, kura eh, saka, Lielbritānijai ir jāizstājas no Eiropas Savienība, jo visi Eiropas ārzemnieki eh, savāk, eh, savādāk brauks uz Lielbritāniju. Es iešu Dagmārs atbalstīt arī tās teikšu, mums ir nepieciešams CCS <laughs> Can I just thank very much Mr. Rodriguez and, and Mrs. Grostet and Mrs. Mrs. Bet uh, eh, eh, gribu pateikties visiem, kuri komentēja manu stāšanos. Bas uh, pilnīgi pareizi izteicās, vai mums ir jāmaina savu mērķi uz 20. gadu, bet mums ir nospraustamā mērķi, ko 7. gadā nosprauda padome. Vi, viņi nāca klajā ar 12. Pro, uh, E, projektiem e, uzkrāšanai, kas darbotos 15. gadā, bet mēs pat neesam iesākoši. Bet vi, es vienkārši no savas puses gribu, lai kaut kas notiktu, lai kādi e, projekti tiktu uzsākt. Taču visu projektu prioritātei nav jābūt tādai, kādu mēs nolikām pagātnē, bet šeit ir jākoncentrējas uz attiecīgo nozaru, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam veidot tiltu starp politiskajām grupām un aizstāvēt šos mērķus šobrīd. Mums vispār nav nekādas politikas, kas um, mudinātu cementu rūpniecību, ķīmisko rūpniecību, lai tie nāktu klajā, tās nāktu klajā ar saviem projektiem. Un, uh, Es aicinu cementu rūpniecību, tērauda ražošanu, nāk klājā ar saviem projektiem, kuri nevēlsies zaudējumus, bet pirmais projekts darbosies ar zaudējumiem, bet mums tik tiešām ir jāicina, lai nākt klājā ar pilotu projektiem, lai varētu attīstīt stratēģiju attīstīt to pirms mēs esam pilnīgi palikuši E, palikuši iepakaļ mūsu ekonomiskajiem konkurentiem no aizjūras. Paldies! Dank! Lielas paldies! Mēs e, vides komitejā balsosim 27. un 28. novembrī, un tad plenāra sēdē ir paredzēts balsojums 2014. gada februārī. Paldies par šo īso, bet ļoti interesanto diskusiju, un tagad turpināsim darbu ar sesto darba kārtības punktu ar majotu. Šeit es esmu referents. Runājot par majotu, mēs nodarbojamies ar to pēdējā Strasbūras sesijā, kad mums bija ārkārtas sēde ceturtdienā no 1. janvāra šī salu grupa saņems tālāko reģionu statusu. Uh, un tādēļ ir nepieciešams uh, izņēmuma ārkārtas um, atļaujas dažādās jomās attiecībā uz vidas standartiem. No juridiskās komitejas esam saņēmuši izstrādāto atzinumu, un mēs pilnībā nevaram pieņemt to, ka mēs vairs nespēsim lemt, bet ka mēs tiksim tikai konsultēti Daži kolēģi ir iesnieguši savus uh, grozījumus par dubulto juridisko pamatu. Tas man vēl daudz detalizētāk ir jāizskata, vai tas vājinātu parlamenta nostāju. Es domāju, ka mums būtu jārīkojas atbildīgi. Un arī tā kā mums ir uh, ierobežots laiks, ir paredzēta arī ārkārtas sēde 14. Uh, novembrī 9. no rīta. Es domāju, ka Tā mēs arī ļoti skaidri parādīsim, ka mēs izprotam, kāda ir problēma, taču attiecībā uz uh, šo juridisko pamatojumu es to sīkāk izpētīšu, konsultēšos ar juridisko dienestu, ko tas īsti mums nozīmē. Pāris kolēģi ir saistībā ar šo punktu, ar šo dubulto juridisko pamatu iesnieguši grozījums. Visi šie kolēģi ir franču kolēģi, kuriem ir eh, zināmi apstākļi. Diemžēl neviens no šiem kolēģiem nav šodien ieradies, taču viņi noteikti, viņiem noteikti būs iemesls to darīt. Tad vēlos uzsākt diskusijas par šo darba kārtību. Neredzu nevienu ēnu referentu. Ja kāds cits vēlas izteikties, Jāna Kudakis kundze, lūdzu. Ah, well, I have a message from the... Man ir vēstījums no eh, ēnu referentiem ECR grupā. Vēstījums ļoti vienkāršs. Šis ir nacionāls jautājums. Tas ir Francijas jautājums, un Tomēr mēs apzināmies, ka tā ir daļa no Eiropas Savienības, un tāpēc būtu jāpiemēro Eiropas Savienības likumdošana. Finito. Finito, ok. Viss no manas puses. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Komisija lūdzu. Krosets kundze lūdzu. Euh, Es neiesniedzu grozījumus ar Francijas kolēģiem, bet Majota ir kļūsi par Francijas departamentu, ir spēkā Kīkominotēra, bet ir vajadzīgs mazliet laika, lai viss iet sliedēs. Majota, apzinoties Majota citu atrašanās uh, vietu, lai tur pēkšņi uz rīt uz brokastiem visi jau atbilstu akī komunitēru prasībām. Nu, es neesmu veicis nekādu faktu meklēšanas misiju, taču saņēmu ziņojums. Šis tagad e, Majote būs 101. departaments un vēlreiz lūkšu komisiju e, sniegt savus skaidrojumus, kurš, kurš būs tas drosmīgais. Yeah? Okay. Yeah. We would just like to make a statement on Mēs gribētu īsu paziņu par juridisko bāzi, ļoti īsi, un tad došu vārdu kolēģim, lai viņš izsakās pēc būtības. Um, mēs esam pret dubultu juridisko bāzi. Vienkārši iemeslu pēc. Šis ir atsevišķs gadījums un, jā, kā to norāda jūrija komiteja. Komisija izmantoja parasto juridisko bāzi. Tad šim pašam objektam papildus juridiskā bāze nevar tikt piemērota. Tas viss ir ļoti vienkārši. Mēs esam izvēlējušies ierasto juridisko bāzi, jo ikvienā jomā var izdarīt geogrāfiskas nodalījumus, kur tas tiek pamatoti. Šajā gadījumā uh, tiek izmantot ierastā juridiskā bāze, kas iekļauj eh, koplēmumu no parlamenta puses. Tādā gadījumā 391 eh, pants eh, nevar tikt piemērots gan kā papildus, gan kā vienīgā juridiskā bāze. Vienai personai nevar būt divi vārdi, un dodu vārdu kolēģim, lai viņš izsakās pēc būtības. Ja, bitte. Wer? Ja? Kurš tad izteiksties? Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu izteikties par dažiem eh, direktīvas eh, grozījumiem, kur eh, ir arī ņemts vērā iedzīvotājs skaits un atsevišķi citi jautājumi. Gribu atgādināt, ka mēs es teicām priekšlikumu ņemot vērā Francijas e, pieprasījumu, un komisija mēģināja sagatavot kalendāru, kas ir visai īpaši e, grūti piemērojams. Un nedrīkst aizmirst to, ka bez direktīvas piemērošanas ūdens direktīvai peldu ūdeņu direktīva nevar tikt pabeigta. Tāpat arī šīs direktīvas piemērošana ir būtiska ekonomiskai, sociālai un iedzīvotāju attīstībai. Tādējādi komisija var izteikt atsevišķus novērojumus attiecībā uz grozījumiem, kas mūsuprāt ir pret direktīvas loģiku. Nevar izmantot, ja jēdzienus, kas eh, nav direktīvā sākotnēji. Eh, šeit ir jēdzieni municipalitāte un aglomerācija, kas ir būtiski, vai arī attiecībā uz iedzīvotāju skaitu. Ja kopīgais mērķis, vispārīgais mērķis ir 70% mājotas eh, eh, gadījumā, tad šie mērķi ir jāpatur uz 20. gadu, un tomēr sākotnējais mērķis, ko piedāvā komiteja attiecībā uz aglomerācijām par 10 tūkst, ar 10 tūkstoši iedzīvotājiem ir spēkā, un kā jau es sacīju iepriekš, tas viss notiek respektējot parlamenta priekšlikumus, lai varētu mērķus skaidri norādīt. Paldies, priekšsēdē. Lielas paldies! Redzu, ka neviens cits nevēlas izteikties attiecībā uz juridisko pamatu, tad es arī vēlos, lai mums būtu šī koplēmuma iespējas. Un vienkārši no tā nevajadzētu atteikties. Tātad 27. un 28. novembrī mēs par to šo ziņojumu balsosim neatvainojiet. Tātad 14. novembrī mēs balsosim, un šo paketu tad balsosim parlamentā decembra sesijā. Pateicos visiem. Tagad lūkšu ierasties mūsu viesi. begrüße ganz herzlich. Sirsnīgi sveicu Lietuvas veselības ministru. Un uh, man tāds personisks uh, saskarsme, proti tad, kad mums bija pirmā prezentācija, mēs vienojāmies, ka mums būs cieši sakara ar parlamentu un ka mēs ik pa laikam apmainīsimies uh, arī informāciju par dažādajiem apskatītajiem jautājumiem. Un Andri Kaitis kungs ir turējis savu vārdu un ir ieradies pie mums Lietuvas prezidentūras pusē, tātad netērēšu laiku, došu vārdu jums un kolēģi noteikti arī vēlēsies jums uzdot jautājumus, tad mēs varēsim turpināt diskusijas. Lūdzu, Mīļas kungs, vārds jums. Liels paldies, Maties, cienījamie komitejas priekšsēdētāji, parlamenta locekļi. Man tas ir ļoti liels gods tikties ar jums šodien un sniegt starp ziņojumu par Lietuvas prezidentūras paveikto medicīnas laikā, medicīnas jomā. Mūsu prezidentūras mēķus var sasniegt tikai ciešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu un paturot arī prezidentūras uh, dinamisko garu un to, kas ir paveikts arī pēdējos divos mēnešos šīs uh, sasaukuma beigās Lietuva atzīst Eiropas parlamenta paveikto darbu. Tādēļ vēlos ar jums pārnāt tās lietas, kas mums ir izdevušās, ko mēs vēl varam paveikt un ko mēs varētu paveikt vēl labāk. Un tagad turpināšu angliski. Es gribētu uzsvērt to, ka esmu šeit ne tikai, lai atbildētu uz jautājumiem, bet arī. The... Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi šie jautājumi, ņemot vērā to komplekso dabu, un mums eh, tam tiem jāpievēršas visiem kopā. Mēs runāsim eh, par eh, atbildīgajām un ilgtspējīgajām veselības sistēmām. Uh, Mums ir padomes secinājumu projekts, kas tiek pārunāts darba grupā, ko mēs pieņemsim decembrī par svarīgākajiem punktiem šajā pārdomu procesā. Vispirms veselība. Eiropas 2020 stratēģijas kontekstā un Eiropas pusgada kontekstā. Tad eh, veiksmes faktori struktūra fondu veiksmīgai izmantošanai investīcijām veselības jomā, zāļu efektīva izmantošana, eh, slimnīcu labāka pārvaldība, kā arī investīciju e, mērīšana un uzraudzība. Protams, modernās veselības sistēmas e, nevar tikt attīstītas pievēršoties tikai šiem aspektiem. Ir ļoti svarīgi atzīt, ka veselības e, nozare var ne tikai radīt izdevumus, tā veicina arī ekonomisko izaugsmi, uh, Uh, uzlabo uh, ražīgumu, mazina um, nelīdzsvaru un nabadzību. Tā piedāvā uh, labāku nodarbinātību un uzlabo konkurētspēju, un mēs vēlētos uzsvērt, cik svarīga ir veselība visās politikas jomās, cik svarīgi ir ievērot solidaritātes principus, iesaistot citas nozares, sadarbojoties visos līmeņos. Tie ir svarīgi aspekti veselības politikā. Par šīm idejām mēs nesen diskutējām daudzos veselības fórumos, Tallinā, uh, Viļņā, un mūsuprāt vajadzētu šo fórumu secinājumus atspogļot arī padomes secinājumos. Es gribētu tagad pastāstīt jums par mūsu pārdomu rezultātiem. Vispirms tabakas direktīva. Es gribētu jūs apsveikt ar lielisku darbu, kas ir paveikts strādājot pie tabakas direktīvas. Referente Linda Makavena paveica lielisku darbu, tagad sākās arī trilogi. Lietuvas prezidentūra atzīmīgi vērtē parlamenta lomu, kas pierāda, ka divu līdzlikumdevēju mērķi ir pilnīgi līdzīgi parlamenta grozījumi un padomis vispārējā pieeja iet vienā virzienā, un mēs vēlamies panākt uh, vienošanos pēc iespējas pirmajā lasējumā un pabeigt noteikti pirmo lasējumu līdz 2013. gada beigām, lai mēs varētu šo direktīvu pieņemt vēl pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Es piekrītu parlamenta argumentiem, ka šī direktīva ir izšķiroša, lai īstenotu veselības organizācijas konvenciju uh, par tabakas kontroli. Eiropas Savienība pašlaik atpaliek no vairākām valstīm - Brazīlijas, ASV, Austrālijas, un mūsu galvenais uzdevums ir šo situāciju mainīt. Uh, atkal atgūstot vadošo lomu tabakas kontroles jomā. Protams, ir jāatrisina vairāki jautājumi, piemēram, elektroniskās cigaretes un citi jautājumi, bet galvenais uzdevums ir panākt, lai jaunieši neuzsāktu smēķēt vai atmestu vai samazinātu smēķēšanu. Un tieši tāpēc es Uh, ceru uz jūsu izpratni un atbalstu, lai panāktu vienošanos par šo uh, likumdošanas aktu. Nevajadzētu mūsu galvenos mērķus apdraudēt strīdoties par sīkumiem, kur ir iespējami kompromisi. Tad par klīniskajiem izmēģinājumiem. Uh, šīs juridiskais akts ir ļoti svarīgs, lai attīstītu jaunos medicīnas produktus un labāk izmantotu esošos, lai nestu labumu visiem Eiropas pacientiem un te pašā laikā stiprinātu Eiropas uh, uh, zāļu rūpniecību, veicinot pētniecību un inovācijas. Mēs visi atzīstam, ka klīnisko izmēģinājumu veikšana Eiropā ir ļoti svarīga, un mums tā ir jāatvieglo, ja mēs vēlamies nodrošināt mūsu pilsoņiem piekļuvi labākām zālēm, ja mēs vēlamies saglabāt stipru uh, Uh, farmācijas rūpniecību, uh, kas uh, piedāvā darbu speciālistiem. Regula par klīniskiem izmēģinājumiem šo mērķi arī izpildīs. Prezidentūra ir saņēmusi mandātu 30. oktobrī un ir gatava uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu. Trialogs notiks 6. novembrī. Ir svarīga racionāla un līdzsvarota pieeja, lai panāktu vienošanos par šo regulu. Gribu uzsvērt, ka mēs nevēlamies pievērsties pārāk stipri tehniskajiem jautājumiem. Mēs gribētu šo juridisko aktu pieņemt savlaicīgi. Un mēs no prezidentūras puses darīsim visu, lai panāktu vienošanos arī tāpēc, ka vairākums dalību valstu un arī Eiropas parlaments jau ir pauduši savu gribu ātri pieņemt šo svarīgo uh, juridisko aktu. Šī regula ir ārkārtīgi svarīga mūsu pacientiem, pētniekiem un arī rūpniecībai. Esmu ļoti pateicīgs Glenisai Vilmotai un viņa, viņas komandai par darbu, kas ir ieguldīts, izstrādājot Eiropas parlamenta nostāju. Mēs uh, Tagad sadarbosimies vēl ciešāk, lai panāktu vienošanos par šo juridisko aktu. Lietuvas prezidentūra no savas puses ļoti daudz ir paveikusi, lai eh, izpildītu parlamenta un komisijas vēlmes Un es domāju, ka var pateikt, ka padomē ļoti īsā laikā mēs varējām panākt labu progresu. Tagad es ceru, ka visas iesaistītās puses konstruktīvi turpinās darbu. Un mēs ceram šo juridisko aktu pieņemt vēl Lietuvas prezidentūras laikā. Nākamais juridiskais akts ir par medicīnas ierīcēm. Prezidentūra vēlas panākt maksimālo iespējamo progresu par diviem priekšlikumiem. Tad regulai par medicīniskajām ierīcēm un in vitro diagnostikas ierīcēm. Priekšlikumā ir svarīgas izmaiņas uh, pašreizējā režīmā par uh, medicīnisko ierīču atļauju piešķiršanu, un, protams, dalību valstis tos uh, izpēta ļoti uh, detalizēti, lai noteiktu, kāda ietekme būs uz pašreizējo sistēmu. Ir jāatrisina daudzi tehniski jautājumi. Uh, Tas nozīmē arī, ka uh, būs diezgan garas diskusijas par jauno uzraudzības sistēmu. Lietuvas prezidentūras mēķis ir panākt pirmo detalizēto lasījumu, bet, protams, progress ir vēl samērā lēns. Tāpēc mēs vēlamies uh, aktivizēt diskusijas ar mērķi panākt vismaz daļējo mandātu lai virzītos uz priekšu. Es gribētu pateikties uh, referentei Dagmarai Rotbērentei un arī uh, uh, referentam par in vitro diagnostiku uh, Pēteram Līzem par atbalstu un aktīvo nostāju. Mēs darīsim visu, lai panāktu progresu šajā darbā. Tad vēl regula par farmakoviģilances maksām. Šī regula ir ļoti svarīga. Uh, lai īstenotu jauno likumdošanu un finansētu farmakovigilānces eh, darbības, kas jāveic zāļu aģentūrai un nacionālajām aģentūrām. Mēs eh, ceram šo darbu pabeigt ļoti drīz eh, padomes līmenī un sākt trialogus ar parlamentu. Mēs, protams, rēķināmies ar jūsu atbalstu, ja mēs visi vēlamies šo juridisko aktu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Uh, un labāk īstenotu farmakoveģilānces likumdošanu. Mēs ļoti cieši strādāsim kopā ar referentu Lindu Makēvanu, lai panāktu vienošanos par šo svarīgo dosjē. Un tad vēl par citiem likumdošanas aktiem. Trešā programma - veselība izaugsmei. Tā ir ļoti svarīga, lai īstenotu veselības politiku jaunajā finanšu periodā. Tā ir jāapstiprina ātri. Uh, Mēs gandrīz esam atrisinājuši visus jautājumus un strādājam ar Eiropas parlamentu un Eiropas eh, komisiju, lai šo programmu apstiprinātu. Turpinās diskusijas arī par caurskatāmības direktīvu. Mēs ceram organizēt vēl vienu darba grupas sanāksmi, bet tās rezultāts būs atkarīgs no dalību valstu uh, gribas vienoties par kompromisa priekšlikumu. Pašlaik vienošanās vēl nav panākta. Gudatie deputāti, es gribētu vēl pastāstīt par to, kas vēl ir plānots prezidentūras laikā, un es ceru, ka jūs piedalīsieties plānotajos pasākumos. Tātad, ņemot vērā garīgas veselības problēmu svarīgumu, katrais ceturtais Eiropas pilsonis cieš no šādām problēmām. Mēs uh, Šī gada oktobrī, 10. un 11. oktobrī, rīkojam augsta līmeņa garīgas veselības konferenci Viļņā. Svarīgas tēmas uh, tika pārunātas un pieņemta rezolūcija. Ir plānots veselības fórums par ilgspējīgajām veselības sistēmām. Uh, Šis fórums notiks 19. un 20. novembrī Viļņā, un mēs runāsim arī par veselības sistēmu efektivitāti un ilgspējību. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Es ļoti augstu vērtēju šo iespēju pastāstīt jums par Lietuvas prezidentūras panākto progresu veselības jomā. Tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ceru turpināt darbu ar parlamentu un e, jūsu komiteju tikpat konstruktīvā veidā kā līdz šim. Es ceru, ka mums kopā izdosies panākt progresu veselības jomā. Liels paldies! Un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, tikai runāšu lietuviešu valodā atbildot uz jautājumiem. Jā, protams, saka priekšstādājs, liels paldies par šo prezentāciju. Un paldies arī par vārdiem vācu valodā. The... Labi, tagad sāksim pirmo jautājumu raundu. Krustec kundze un tad pārējā. Paldies, priekšsēdētāji. Kā referenti par veselības programmu, mēs jau gadu gaidām, lai pabeigtu trilogu. Tas ir paredzēts trešdien ar kolēģiem un referentiem un piekrītu tam, ka šī veselības programma ir būtiska. Ir svarīgi noslēgt šo dosjē. Galvenie neatrisinātie jautājumi attiecas uz budžetu, līdzfinansējumu kopīgiem darbībiem un deleģētos aktus. Domāju, ka mēs trešdien varēsim vienoties. Komisija ir informējusi parlamentu, ka uh, budžets eh, veselības programmai ir saglabāts, un šis mums ir eh, nosacījums, bez kura nevar pabeigt eh, veselības programmu. Kopīgā budžeta summa ir 449 miljoni 394 tūkstoši, ir pieaugums pār 94 tūkstošiem, salīdzinājumu ar sākotnējo e, summu, kas šajā periodā ir lieliski. Bet runājot par līdzfinansējumu un dilģētiem aktiem, mums ir tīri tehniski punkti, kas vēl nav sakārtot un kur risinājums būs jāmeklē. Ministra kungs, gribu sacīt, ka veselība nav pakļaujama korekcijām jaunajā finanšu Eh, daudzgad schēmā, un es ļoti rēķinos ar Lietuvas prezidentūru, ka tā varētu mums tik tiešām palīdzēt pabeigt šo dosie trešdien un rast risinājums eh, tehniskajos punktos, kurus es tikko nosaucu. Paldies! Paldies, Dagmārot Bērente! Mm, minister, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Ministri, paldies par ievadu vārdiem. Un par solījumu turēšanu. Augsti novērtē, ka jūs mēģinat strādāt um, atšķirīgi. Tas nav vienmēr viegli, un to mēs zinām. Runājot par medicīnas iekārtām, jūs sacījāt, ka jūs gribētu panākt maksimālu progresu. Vai jūs varētu mm, sīkāk paskaidrot, ko nozīmē šis maksimālais progress, kad parlaments ir nolēmis par pirmā lasījuma viedokli. Mēs eh, plenārsēdē pirms diviem gadiem mēs jau būtu varējuši uzsākt eh, trilogu, bet mēs vēl aizvien esam tālu no tā. Vai mums nevajadzētu pasteidzināt mazliet šo likumdošanas jautājumu? pie kura strādā Līzes kungs un es. Varbūt mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, varbūt darba grupai vajadzētu eh, ja tā nevar pieņemt lēmumu, tad mēs pataisno ietu uz koreperu. Eh, šķiet, ka ir panākts progress par nodevām jautājums, par, kas pat nav pirmajā diskusijā apspriest eh, komitejā. Kāpēc man tāda dīvaina sajūta ir redzot, kā no vienas puses eh, par medicīniskajām iekārtām darbs norit ļoti lēni, bet par nodevām dālībvalstis gaida siltu naudas sliedutiņu nacionālajās aģentūrās Un es zinu, ka es eh, šeit eh, eh, uzrunāju nepareizo personu, es jau laicīgi atvainojos, taču jūsu līzes, mans un parlamenta darbs varbūt nav, nav pietiekams, varbūt jūs varētu palīdzēt ietekmēt darba grupu un mudināt eh, vēstniekus korepērā uz lielāku aktivitāti. Jokunī. Paldies. Rebeka Teiler, lūdzu. Uh, thank you, minister. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra. Man daži jautājumi. Eh, gribu apsveikt eh, vienošanos, kas panākta par klīniskajiem izmēģinājumiem, bet man, kas ir grūts jautājums, bet man ir jautājums viens no tiem atteic uz termiņiem, jo šķiet, ka eh, pašlaik termiņi ir, ir divi tik ilgi salīdzinājumā ar Austrālijā un Savienoties valstīs esošiem, bet man likās, ka mēs gribam ar šiem kliniskajiem iz, izmēģinājumiem padarīt Eiropu konkrētspējīgāku. Un varbūt varētu e, būt elastīgāki un nonākt tuvāk parlamenta piedāvātēm, jo man šķiet, ka 64 un 99 dienas ir e, ļoti liela atšķirība. Tālāk, vai ir runājot par zemes intervences izmēģinājumiem? ir iecerēts paturēt eh, līdzinējo nostāļu. Vēl viens jautājums attieksies uz tabaks izstrādājumu direktīvu, kur zināms progress, cik es saprotu, ir panākts. Vai jūs varētu pastāstīt sīkāk par nikotīnu saturošajām elektroniskajām cigaretēm, jo padomas un parlamenta nostājas šobrīd ir visai atšķirīgi šajā sakarā. Nākošais runātājs Sofija Okini un Okoni un pēc tam noslēgumā Marīna Jānaku Dākis. Thank you. Um, yes, I I'll, I'll be very quick, so I can, um... Es ļoti īsi runātāji, Jana nu Kodākis. Pirmkārt, eh, tabaks direktīva. Es neesmu tiešā veidā iesaistījusies, bet šonedēļ man nācās strīdēties ar ļoti daudziem dalībvalstu pārstāvjiem, neteikšu kuriem, kuri pilnīgi noraidīja šo direktīvu smēķēšanai. Un Es gribētu, lai esošā likumdošana tiktu ieviesta kā pienākās, jo atsevišķi dalība valstis to nedara. Par nodevām. Mēs esam tikko sākuši strādāt pie tā, kā sacīja Dagmāra, bet mums ir trīs atšķirīgas nostājas, ka padome ir sava, komisija ir sava un parlamentam vēl trešā. Tā, tā kā mums vajadzētu šo jautājumu kaut kā sakārtot. Un pēdējais punkts pašiniciatīvas ziņojums par cilmes šūnām, ko es sagatavoju, ko vajadzēja pabeigt Kipras prezidentūrā. Es gribētu zināt, cik tālu tas ir ticis nepabeigto darbu kastītē. Paldies! Un noslēgumā. Sofija Okoni atvainojos, ka samanīju jūs vietām, tā bija mana vaina. Jūs esat tiekat atvainots priekšsēdētāji. Ministra kungs, paldies par uzstāšanos šodien un divi īsi jautājumi. Pirmais par cigaretēm un tabakas direktīvu elektroniskajām cigaretēm. Savu pārbraucienu laikā es varēju safotografēt e-cigarešu veikaliņus, kas slavina šo izstrādājumu, ka tas esot e, labklāģības un veselības avots šis izstrādājums. Mums vajadzētu rieģēt uz to, kā notiek e-cigarešu mārketings, kāda ir jūsu reakcija, ņemot vērā notiekošās sarunas. Otrais temats, kas nav aktuāls parlamentā, bet vairākās dalībvalstīs ir, runājot par enerģētiskajiem dzērieniem. Konkrēti Red Bull dzērieni, ko ļoti patēri mūsu jaunieši, acīm redzami daudzās dalībvalstīs, tas ir dzēriens kas ietekmē veselību tieši tāpat kā tabaka, alkohols, narkotikas. Un šodien nav likumdošanas enerģijas dzērienu sakarā. Francijā nu jau kādu laiku mēs apliekam ar nodokli šo dzērienu, lai nemudinātu jauniešus eh, to patērēt. Un kāds ir jūsu viedoklis šeit par jautājumu, kas rīt varētu izvērsties par sabiedrības veselības problēmu. Varbūt mums vajadzētu anticipēt šo jautājumu. Paldies! Esam noslēguši pirmo raundu runātājiem. Tagad došu vārdu ministra kungam atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu, ministra kungs. Norėčiau pradėti nuo pirmojo klausimo dėl sveikatos programų. Paldies. Sākšu ar pirmo jautājumu veselības programmu. 6. novembrī mēs ceram šo jautājumu atrisināt pilnībā attiecībā uz finansējumu, uz budžetu, uz kopīgajiem pasākumiem un attiecībā uz līdzfinansējumu likmēm. Es personīgi domāju, ka šie 449 miljoni no 2014. līdz 2020. gadām nebūs pietiekama summa. Tas ir mans personīgais viedoklis. Taču ir skaidri redzams, ka mums ir jāapmierinās ar šo summu un tā jāpieņem. Uh, mums visu laiku ir jāsasniedz kompromisi. Visas juristiskās un tehniskās detaļas ir jāregulē izmantojot īstenošanas aktus, lai varētu gūt kādus panākumus. Es pārstāvu valsti, kas ir nabadzīgāka nekā vidusmēra valstis, un man valsts ļoti labi saprot, ka ekonomiskās krīzes laikā nekādā gadījumā nedrīkst veikt ietaupījumus uz veselības sistēmas rēķina. Vēlos pateikties Dagmārs Rodbērens kundzei par jūsu jautājumu. Mēs esam ar jums tikušies, esam jau pārsprieduši divpusēji ļoti daudzus jautājumus attiecībā uz medicīnas produktiem. Mēs neesam spējuši panākt vēlams rezultātus, sākot ar īriju un beidzot ar mūsu prezidentūru. Mēs varam saskatīt zināms panākums attiecībā uz nodevām, taču, kad mēs runājam par pacientiem, uh, tad ir ļoti daudz argumentu, kas tiek piesaukti, un tie ir cieši saistīti ar to, ka regula kā tiesību akts iekļauj ļoti daudz tehniskas dabas detaļu. Tās ir saistošas un tie ir mājas darbi, kas mums agrāk vai vēlāk ir, ir jāizpilda. Mēs varam piedāvāt daudz ideju, taču vienlaikus mums ir jāatzīst, ka bieži vien detaļām ir jāpavada daudz vairāk laika. Tad, kad mēs uzsākām prezidentūru, uh, Tad neformālajā padomē mums bija diskusijas, un es saviem ielas kolēģiem jautāju, vai mums nevajadzētu paust savu politisko gribu un censties pēc lielākiem panākumiem. Un pēc tam es arī visu laiku esmu ticies regulāri ar kolēģiem, un Esmu runājis par medicīnas produktiem un par in vitro pārvaldēm, un mēs esam vienojušies par to, ka sākumā mums vajadzētu atrisināt fundamentālos jautājumus un tikai tad ķerties klāt pie detaļām. Tas ir pašsaprotami. Uh, ka es eh, visu laiku saņemu atbildi, ka sākumā mums ir jānosaka prioritātes, un pārējās dalībvalstis ir lūgušas iebildumus, vienalga kādu iemeslu dēļ. Un mēs attiecībā pret šīm dalībvalstīm esam centušies uh, izmantot mūsu spēku, esam sazinājušies ar šīm dalībvalstīm, vienmēr esam centušies panākt kādus uh, attīstību. Un tagad vēlreiz vēlos sākt sarunas, lai varētu doties uz Koreperu. Tajos attiecībās tiem gadījumiem, kad ir lietas, kas nav, kuras nav iespējams atrasināt darba grupas ietveros. Uh, Turklāt mums ir jāpārdomā, kādā veidā varam pēc iespējas ātrāk izskatīt visu tekstu, lai varētu darboties pēc iespējas aši. Tāpat arī var uzdot jautājumu padomē attiecībā uz esošo nostāju un laika grafika paturēšanu. Mēs šodien vēlamies atsākt diskusijas. Uh, es vēlreiz sazināšos ar attiecīgajām dalību valstīm. Un veikšu telefonu sarunas ar visām 27 dalību valstīm. Šodien runāju arī ar komisāru. Pateicos, ka mums tika radīta iespēja paredzēt papildu sēdes, un mēs darīsim visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk varētu turpināt darbu. Personīgi vēlos būt godīgs un atklāts un darboties pēc iespējas aktīvāk un paveikt maksimumu. Mēs varam sasniegt labāku rezultātu mūsu prezidentūras laikā, Grieķijas prezidentūras laikā, taču turpmākās divas, trīs nedēļas šeit būs izšķirošās un es darīšu visu iespējamo, lai mēs sasniegtu to, ko esam paredzējuši. Runājot par klīniskajiem izmeklējumiem un pētījumiem, uh, Teilors kundze uzdev jautājumu, ja nemaldos. Un jautājums bija arī par laika grafiku. Protams, šis grafiks būs ļoti ciešs. Mums ir jākļūst daudz atraktīvākiem salīdzinot ar apvienotajām, Amerikas apvienotajām valstīm un citiem konkurentiem. Mums visā Eiropas Savienībā kopumā jākļūst atraktīvākai šajā jomā. Taču laika grafikas saplānošana ir saistīta ar uh, pacientu aizsardzību, ar ekspertīzēm, uh, un ar tiesību izveidošanu pacientu tiesību aizsardzības jomā. Pacientu tiesības eh, globālā kontekstā Eiropas Savienībā tiek ļoti respektēts, tādēļ mums ir jāizveido pēc iespējas labākais laika grafiks. Tik uzdots jautājums arī par tabakas direktīvu un par padomes nostāju attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm. Okuns eh, kundze arī uzdeva šo jautājumu. Mm, diskusijās ar parlamentu padoms un uh, parlamenta viedokļi atšķiras. Es uh, zinu, ka jūs sekojat šai diskusijai. Šeit jāpiemina arī pozitīvais saraksts, kas ir liels izaicinājums šajos sarunu gaitā. Turklāt bieži vien dalībvalsts arī pārstāv ļoti dažādus viedokļus un mēs cenšamies sasniegt kompromisu šajā jomā. Es pats kā mediķis varu apdrošināt to, kā esmu saņēmis daudz zinātniskas informācijas, kas pierāda to, ka elektroniskās cigaretes ir kaitīgas veselībai. Uh, šīs cigaretes var būt kā tāds āķis eh, jauniešiem uzsākt smēķēšanu. Atkarība no elektroniskajām cigaretēm ir ļoti iespējama. Taču dalībvalsts pārstāv ļoti dažādas nostājas ir dažādas pieejas, un mums ir jācenšas sasniegt kompromiss. No nu, vienas puses mums ir šis pozitīvais saraksts, un otras puses elektroniskās cigaretes. Un tas ir skaidrs, ka nākamais trialogs būs ārkārtīgi svarīgs, un mēs Mums šī trialoga laikā būs jāsniedz atbild uz šiem jautājumiem. Neatceros vairs, kurš uzdev šo jautājumu, bet iespējams ir personas, kas uzskata, ka mums nevajag atsevišķu direktīvu, ka pietiktu ar kādiem konkrētiem pasākumiem un šeit runāja par tabakas direktīvu. Taču mēs esam parakstījuši attiecīgo konvenciju un vēl neesam paveikuši savus mājas darbus. Tagad mēs pie tiem esam ķērušies. Šī direktīva ir ļoti efektīvs instruments, un tas, kas apgalvo, ka mums šī direktīva nemaz nav nepieciešama, uh, Tie, manuprāt, nes, neizprot šīs direktīvas būtību. Citādi tabakas industrija nebūtu izdarījis tik lielu spiedienu, ja šī direktīva nebūtu bijusi tik svarīga. Runāt par enerģijas dzērieniem. Šis jautājums arī ir ļoti svarīgs un aktuāls. Lietuvā šie enerģijas dzērieni ir ļoti iemīļoti bērnu un jauniešu vidū. Šeit ir ļoti cieša saistība ar turpmāko alkohola patēriņu jauniešu vidū. enerģijas dzērieni ir eh, tikai vienu soli attālumā no alkohola, alkoholisko dzērienu patēriņa. Jūsu komitejas darba kārtībā, manuprāt, ir arī šis jautājums, jo tas ir saistīts ar veselības aizsardzību. Protams, tas ir saistīts arī ar uh, jauniešu saslimšanu. Un diskusijas par šiem jautājumiem ir būtiskas, tās ir pamatotas. Zināmās valstīs enerģijas dzērienu patēriņš tiek ierobežots, un es saskatu šīs uh, jautājuma problemātiskumu. Tad runājot par cilmas šūnām. Ļoti žēl, ka mūsu prezidentūras laikā netika nodrošināts laiks, lai izdiskutētu šo jautājumu. Darba grupās, eh, darba grupas apzinās šī jautājuma svarīgumu mm, medicīnas jomā, un šeit pastāv ļoti daudz problemātisku jautājumu. Ir ļoti daudz jautājumu, kas nav atbildēti. Taču mēs esam aplūkojuši šo jautājumu mūsu prezidentūras uh, laikā, kaut gan nesam to iekļāvuši darba kārtībā. Šis jautājums tika aplūkots tikai ekspertu līmenī. Es domāju, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Lies paldies par tiem. Paldies, man liekas, ka jūsu atbildes bija ļoti plašas un cerams, ka jūsu paziņojums par to, ka padomi būs dzirdīgi attiecībā uz tiesību aktiem, ceru, ka tas piepildīsies. Jā, laika mums trūkst, pienāk mandāta termiņa beigām un viss, kas netiks pabeigts līdz mandāta beigām, tas netiks turpināts. Tas būtu žēl, žēl attiecībā uz paveikto darbu un arī attiecībā uz to, ka šeit ir aplūkot ļoti daudzas labas lietas, kas dotu labumu visiem 500 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, kuru dēļ mēs šeit kopā sēžam un darbojamies. Tādēļ sirsnīgi paldies par jūsu uh, solījumu turēšanu, kas esat pie mums ieradušies un izdiskutējušos jautājumus. Lielas paldies un novēlu jums veiksmu arī turpmāk. Arī ministrs kungs pateicis. Tad varam pāriet uz rītdienas darba kārtību, kad sāksies balsošana pulksten desmitos. Lūdzu, ierodaties ar savām balsošanas kartītēm, un tagad varu personīgi sveikt Kastlera kungu, kurš šodien ierados mūsu vidū. Mums ir jauns uh, loceklis, kas nu, apmain, nomaina Vaisbergers kundze. Sveicu jūs mūsu vidū. Tagad mēs slēdzam sēdi un koordinatori rīt tiksies pulksten deviņos no rīta, vispārējie pulksten desmitos ar balsošanas kartītēm. Paldies, jauku jums vakaru!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

Yeah.